debates. Tagad būs uh, Kallas uh, un Gekhardas uh, ziņojums par virzības digitālo vienoto tirgus aktu. Aspettiamo che ci sia questa fotografia. Tūlīt tiks uzņemta fotografija un tad turpināsim darbu. Uzklausīsim Junkerkungu. Dicevamo, uh... Tātad darba kārtībā punkts eh, par virzību uz digitālā vienotā tirgus aktu. Lūdzu, Kālas kungs. Thank you, Mēs... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties visiem, kas iesaistījās ziņojuma tapšanā, jo īpaši līdz uh, referentei Gebhards kundzei, visiem ēnu referentiem. Man tiešām liels prieks, ka šis ziņojums pilnīgi skaidri norāda uz to, ka nepieciešams uz, pro, tātad uz inovācijām un uz digitālu Eiropu vērsta politika. Uh, Ja dosim uzņēmumiem uh, iespēju nākt klajā ar novatoriskiem risinājumiem, arī mums jāsniedz atbalsta signāls šādai politikai. Uzņēmumiem bieži vien tiek teikts atteikt, at, ieteikts atteikties no vecajiem projektiem lai, un produktiem, lai viņi nāktu klajā ar jauniem, un, manuprāt, tas attiec arī uz mums. Ja risinājumi vairs nedara mūsu mērķiem, tad ir no nu, zināmas pieejas um, instrumentiem jāatsakās vai tie jāpārskata. Man prieks, ka ziņojumā ir um, atbalsts dalītai ekonomikai, tajā pašā laikā tiek atzīts arī esošās barjeras, kas tiek radītas dalībvalstīs, kas kavē izaugsmi tā, uh, ļautu dalībvalstīm pielāgot esošo satvaru un nodrošināt tādējādi konkurenci. Mums jāpatur arī prātā tas, ka lielie multinacionālie uzņēmumi viņiem ir uh, instrumenti, lai nodrošinātu atbilstību dažādiem instrumentu noteikumu kopumiem. Bet Eiropa balstās uz maziem vidējiem uzņēmumiem, un tie ir tie uzņēmumi, kuriem visvairāk kaitē šie šķēršļi un barjeras. Tādēļ es sagaidu, ka komisija rīkosies proaktīvi. Un tādējādi mēs nodrošināsim vienotā tirgus integritāti. Un tas ir vajadzīgs ne tikai uh, Uh, dalītajai ekonomikai, bet arī nākamajam inovāciju vilnim, kas būs uh, datu un interneta uzņēmē darbību. Un ja Eiropa tam nebūs gatava, ja mums nebūs plāna un mums nebūs kopēja plāna standartizācijai, kiberdrošībai, kā arī brīvai datu plūsmai, tad mēs uh, Uh, neizmantosim pilnībā visu potenciālu. Tas ir uh, būtiski nepieciešams izaugsmai, konkurētspējai, un sagaidu, ka komisija tiešām smagi strādās, lai nodrošinātu, ka internets ir brīva un neitrāla komunikācija un sadarbības platforma. Atbalstot uh, starpnieku ierobežoto atbildību, uh, Mēs norādām, ka internetu pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu rīkoties kā tiesību sargājušām iestādēm. Ir būtiski izvairīties no cenzūras un arī mm, nodrošināt izpausmes brīvību, bet viss, protams, būs atkarīgs no lietotāja, kas arī ir būtisks aspekts šajā ziņojumā. Mums jāpārliecinās, ka uh, pilsoņi labākā veidā pārvalda paši savus datus un um, tā tad ir atvieglota um, datu pakalpojumu sniedzēju maiņa. Tajā pašā laikā lietotājiem ir jāizmanto arī uh, pamata drošības instrumenti, kā piemēram kodēšana, arī attiecībā uz programmatūras jauninājumiem. Tas ir mūsu pienākums šādā veidā stiprināt pilsoņu spējas, bet tajā pašā laikā nevaram viņiem diktēt, ko un kā darīt un kādu veidu pakalpojumus izmantot. Un tādēļ mūsu grupa iebilst pret astoto punktu un ceru, ka kolēģi varēs atbalstīt mūsu 24. grozījumu priekšlikumu. Jo beigu beigās cilvēks pats jau lem, kad, lemj, kad uh, nolikt malā telefonu. Tā vietā mums jādomā par to, kā atvieglot dzīvi pilsoņiem, un e-pārvaldība ir labs instruments informācijas sniegšanas princips, tātad, ka tā tiek sniegta valsts iestādēm tikai vienu reizi, ir ļoti labs princips un ir tiešām ļoti svarīgi, lai parlaments no nu, to reāli arī lūgtu piemērot. Mm, ziņojums plaši, mm, varētu ilgi un gari par to runāt, bet nu šobrīd likšu punktu un gaidīšu diskusiju. Paldies! Paldies Kālas kundzei! Un otrs ziņotāja Gebhards kundze. Četras minūtes, lūdzu. Jā, paldies, priekšsarētāji. Paldies arī par labo sadarbību ar Kalas kundzi Man tiešām prieks, ka jūs savā runā tik lielu daļu veltījāt dalīšanās ekonomikai un kaut gan sākumā nemaz nebijāt tik pozitīvi noskaņot. Redz, ko panāk diskusijas. Un komisijas paziņojumā tas arī pilnīgi pietrūkst, jo tieši šajā jomā darba tiesības, sociālās tiesības domājot par dažādiem nodarbinātības veidiem, nu, mēs nedrīkstam to atstāt novārtā, mums tur ir jāpanāk progress, dāmas un kungi. Ir ļoti svarīgi digitālo iekšējo tirgu izveidot eiropeiski, jo šis vienotais tirgus eh, ir burtiski bez robežām. Un runājot par iepirkšanos, mēs uzskatām, ka tas ir labi, ka 9. decembrī komisija nāca klajā ar priekšlikumiem, kā tālāk darboties šajā jomā. Es domāju, ka mēs to tā arī nolemsim vēlāk. Tas gan nenozīmē, ka mēs pieņemsim to, ka ir atšķirīgas eh, tiesības iepirkumiem internetā vai ārpus tā. Uh, Mums ir nepieciešama aizsardzība patērētājiem un arī MVU, kurus vēlamies atbalstīt. Tad mēs nevaram rīkoties gluži tā, kā to iedomājas Eiropas komisija. Tur mums būs vēl papildus jāstrādā. E, dāmas un kungi, kolēģi, tur, kur mēs esam vienisprātis ar Eiropas komisiju un vēlamies pateikties Ansip kungam, komisāram, ir cīņa pret ģeobloķēšanu. Tas ir absolūti nepieņemami ka iedzīvotājiem netiek ļauts izmantot vienotā tirgus priekšrocības, jo viņiem ir nepareizā adrese, nepareizā nacionalitāte vai viņu kredītkarte ir nepareizā valstī izdota. Tā nav Eiropas iedzīvotāja Eiropa, kur ir, brī, kur ir pārvietošanās brīvība. Un arī pie šī jautājuma mums būs ļoti cieši jāsadarbojas, lai panāktu progresu, cik vien tālu iespējams. Uh, Arī attiecībā uz digitālo saturu pašreizējā situācija nav pieņemama. Un tāpēc mums ir jāpievērš īpašu uzmanību tam, ka atsevišķi biznesa modeļi, kas šobrīd ir, var novest pie monopola izveids, jo Eiropas līmenī nav pietiekama konkurence. Uh, Un mēs vēlamies eh, panākt arī to, ka ja iedzīvotāji kaut kur nopirkuši abonementu, var to izmantot visā Eiropas Savienībā, jo savādāk jau mums nav eh, vienotais tirgus un eh, mobilitāte, kas mums ir tik svarīga un kas būtu atbalstāma. Godātie kolēģi, kolēģis, es nevaru nosaukt četrās minūtēs visas jomas, uh, Bet eh, uzsvaru eh, es vēlētos tomēr likt uz vēl vienu lietu, eh, kur mēs nevarējām īsti vienoties diskusijās. Tas bija princips saistībā ar elektronisko pārvaldību. Un tur mums ir jānodrošina, ka vienkāršošana, ko digitālais laikmets mums sniedz, ir jāizmanto. Tomēr šis princips, ka dati tiek iesniegti tikai vienreiz, ir ļoti jāpārdomā. Tu jau tur ir aktuāls arī datu aizsardzības e, aspekts. Dažās valstīs varētu rasties e, zināmas problēmas. Un Jā, mums ir jāvirzas vienkāršošanas virzienā, bet ir jāievēro visu dalību valstu normas attiecībā uz datu aizsardzību. Tur mums vēl ir šis tas darāms. Diemžēl četras minūtes man ir beigušās, man vēl tik daudz būtu ko e, teikt par šo ziņojumu, bet paldies vēlreiz no visas sirds par lielisko sadarbību ar visiem e, ēnu referentiem. Uh, visiem darbiniekiem, kas arī pienes savu ārtavu un strādāt ar jums bija vienkārši jautri. Paldies! Paldies, uzklausījām referentus un arī sveicu skatītājus, kas piedalās šajās svarīgajās debatēs. Un tagad komiteju pārstāvju, iekan komitejas vārdā, aicinu Renato Soru izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godētie kolēģi. Ekon komitejā strādājām pie atsevišķiem punktiem, ņemot vērā, cik ekonomiski nozīmīgi, nozīmīgs ir eh, šis sektors trīs, vairāk nekā trīs mil, miljonu jaunas darba vietas tiek radītas digitālajā sfērā. Koncentrējamies uz uh, fundamentāliem jautājumiem, nodrošināt piekļuvis nosacījumus, uh, nodrošināt arī pārvaldību, lai arī pilsoņiem sniegtie pakalpojumi būtu digitāli, atbilstīgi komisijas Digital First plānam. Tad arī, protams, fiskālā harmonizācija ir absolūta prioritāte, ja mēs vēlamies uh, efektīvu un uh, uh, normālu uzņēmumu darbu, nodrošināt uzņēmumu darbības izaugsmi. Tad uh, arī mazināt šīs digitālās atšķirības. Uh, kas attiec tieši uz digitālus eh, pakalpojumu sniegšanu, koncentrējāmies arī uz uh, inovatoriem, kur uzdevums ir izveidot jaunus uzņēmumus Eiropā un uh, veicināt jau esošu uzņēmumu izaugsmi lai viņi būtu arī redzams bāgs globālajā tirgu. Mēs arī pievērsām uzmanību jauno monopolu radītajiem apdraudējumiem. Ļoti viegli viņi gūst labumu. Uh, no šīs situācijas. Arī īpašu ņemot vērā šo digitālo pakalpojumu raksturu. Liels paldies! Un tagad Štainruk uh, kundzei viena minūte nodarbinātības komitejas uh, vārdā lūdzu. Jā, vien... Jā, ja viss būtu gājis tā, kā mana komiteja gribēja, šajā ziņojumā būtu daudz lielāks uzsvars uz digitālo darba tirgu, lai sniegtu papildus iespējas. Un paldies Evelīnai Gebhārdei, kas digitālo darba tirgus jautājumu un sociālo aspektu ņēma vērā strādājot šo, eh, pie šī ziņojuma un cīnījās par to. Protams, ka digitāla attīstība nav apturāma, bet eh, mēs to varam veidot. Ir arī jāanalizē, kāda būs ietekme uz strādājušiem nākotnē, ka, vai sociālās sistēmas ir pielāgotas tam, visi ir izpildījuši mājas darbus šai jomā. Mūža izglītība, institucionalizēta mūža izglītība. Uh, crowdworking, eh, citi jauni principi, dalīšanās ekonomika, nu, kā tas ietekmē mūs jau šobrīd. Un mums ir jārēģē uz to uzreiz, lai nodrošinātu, ka arī nākotnē mums būtu labas un ilgspējīgas darba vietas arī digitālajā laikmetā. Paldies, Steinruka kungs. Tagad vārds Kilonen kungam no Transporta turisma komitejas. Lūdzu, vienu minūti jums kundzei. Paldies priekšsēdētāji, gribētu pateikties referentēm un visiem, kas iesaistīti bija šī ziņojuma izstrādē. Es pozitīvi vērtēju to, ka parlamentam ir izdevies m, mm, panākt uh, vienot nostāju par tik ļoti svarīgu jautājumu, un transporta nozare ir viena no tām, kur lielā mērā uh, var um, iegūt no digitāliem jauninājumiem. Transports un loģistika tādējādi būs efektīvāki, drošāki un ilgtspējīgāki nākotnē. Transporta datu izmantošana ir uzlabojusies. Un lielā mērā ir bijuši novēroti uh, Uh, novērotas izmaiņas piedāvājumā un pieprasījumā attiecībā uz transporta pakalpojumiem. Un tas viss ir saistīts ar mm, jauninājumiem digitālajā jomā. Un ceļā uz digitāliem transporta pakalpojumiem ir patiešām ļoti svarīgi, lai būtu kopīgi noteikumi, kuru mērķis ir uh, palīdzēt uh, patērētājiem. Paldies, kultūras komitejas vārdā, Kamēvērts kundze, viena minūte lūdzu. Jā, paldies. Digitalizācijas radītās tālējošās pārmaiņas ir labi redzams arī radio un televīzijas e, jomā. Mobīlē telefoni, internets e, ir e, radījis pārmaiņas jauniešu vidū attīstība noteikti nepārtrauktu. Informācija galvenokārt šobrīd e, pa internetu tiek nodota. Ja mēs vēlamies, ka publiskie televīzijas un radio kanāli joprojām e, pastāv nākotnē, mums ir jāatver viņiem pieeja tiešsaistes pasaulē. Tieši tādēļ ir nepieciešams rīkoties. Šeit ar eh, vairākumu mūsu iebildumu tik noraidīti. Bet ir jāsaglabā radošās nozares eh, svarīgākās lietas ir nepieciešama taisnīgi sadalīt uh, atlīdzību starp autoriem un citām iesaistītajām pusēm. Mēs prasam lielāku iesaistīšanos um, mediju jautājumā, kaut arī uzsvars tiek likts uz jauniešiem, bet jāņem vērā arī cits paudzes. Honorevole Džambaski per la komisione giurī. Džambaski kungs, lūdzu viena minūte juridisko jautājumu komiteju. Paldies, kolēģi. Kā referents ziņojumam par vienoto. No iekšējo tirgu, gribētu apsveikt referents un arī Vikiju Fordu par darbu pie šī dosjē. Pateicoties jūsu kopīgajam darbam, ir izdevies panākt uh, līdzsvarotu, mērķtiecīgu rezultātu, un tā rezultātā mums tagad ir ziņojums, kurā ir izklāstīts ne tikai uh, svarīgākās prioritātes, bet arī citi būtiski elementi, kas attiecas uz autortiesību priekšlikumu, tad komisijas priekšlikums kalpo par labu pamatu. Tomēr mums darba vēl ir daudz, lai izvairītos no tā, ka regulējumi jautājumus, kurus nepieciešams vēl tālāk analizēt. Nesasteigsim par, to, par tiem pieņemamos lēmumus. Nepaļausimies ārējiem spiedienam. Un um, šis ziņojums, es domāju, ka saņems atbalstu tieši tāpat kā mūsu komitejā. Paldies! Paldies, Džambatskī kungs! Tagad uh, Bonī kungs, arī jums viena minūte lūdzu. Liels paldies par ļoti labi strukturēto ziņojumu. Tajā ir izmantot ļoti līdzsvarota pieeja. Un arī Libe komitejas kompetencē uh, signāls ir ļoti skaidrs. Eiropā nepieciešama digitālā harmonizācija. Ko nozīmē līdzsvarota pieeja? Tas nozīmē, ka neesam uh, vēl sasnieguši pagrieziena punktu, uh, kad sakām, ka nepieciešams striktāki risinājumi, harmonizētāki zināmās jomās, kā piemēram lēmumi par spektru, um, tekst, teksts un dati, bet tajā pašā laikā esam gājuši pareizo ceļu un pātrinājuši darbu pie e-privātuma direktīvas un veidojuši līdzsvaru starp privātuma aizsardzību no vienas puses drošības vajadzībām un uzņēmē darbības iespējām lielo datu jomā. Tas parāda, ka saprotams, ka ļoti svarīgs ir datu privātums, tīri paturot prātā ekonomika, kas balstās uz datiem, un šajā jomā nepieciešama risinājuma, kas darbosies arī nākotnē. Tagad varam uh, diskutēt par to, um, kā apmainīties ar datiem, kas ir datu īpašumtiesības, kā padarīt datus drošākus, izmantojot arī šeit uh, drošību un privātumu. Paldies! Paldies, tagad dodam vārdu vicepriekšsādātājam Ansipa kungam komisijas vārdā. Lūdzu. Cienītais priekšsādātāji, deputāti, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta pašiniciatīvas ziņojums par digitālo vienoto tirgu ir ļoti būtisks dokuments, kas aptver ļoti plašu svarīgu jautājumu loku. Mums jānodrošina tas, ka Eiropas cilvēki, uzņēmēji, patērētāji var izmantot pilnībā darbojošos digitālo iekšējo tirgu. Un tā ir uh, viena no svarīgākajām šīs komisijas prioritātēm, un tā ir arī joma, kur Eiropai un Eiropas projektam ir ļoti daudz veiksmes stāstu. Un tieši tādēļ cieša sadarbība ar līdzlikuma devējiem ir būtiska uh, panākuma atslēga. Gribētu pateikties referentiem un arī visiem pārējiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas iesaistījās šie, šī ziņojuma tapšanā. Digitālai, digitālā vienotā tirgus stratēģija uh, identificē 16 galvenās iniciatīvas, un 2015. gada decembrī esam publiskojuši ziņojumu, kam līdzās ir arī likumdošanas priekšlikums par pārrobežu raksturu. Tas nozīmē, ka gribam uh, pārliecināties, ka um, tātad pa, tiešsaistes pakalpojumu lietotāji var saņemt um, pakalpojumu, par ko ir samaksājuši, ja tas ir pieejams arī citā dalība valstī. Un autortiesība paziņojums izklāsta politiskos mērķus un rīcības jomas, um, tur, kur ir uh, nepieciešams uh, atrīkoties un arī ir piedāvāt konkrēti termiņi. Esam nākuši klajā ar likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz jauniem noteikumiem, lai uzlabotu patērētāju aizsardzību patērētājiem, kas iegādājas digitālo saturu vai produktus tiešsaistē visā Eiropas Savienībā. Un lai tādējādi mēs ļautu uzņēmumiem uh, paplašināt um, viņu iespējas, tirniecības iespējas tieši saistē. Un kā jau redzat, tad jau tagad strādājam pie svarīgiem digitālā vienotā tirgus elementiem un plānojam to arī turpināt darīt 2016. gadā. Turklāt papildus uh, visaptvarošiem ģeobloķēšanas atrisinājumam gribētu vienkāršot PVN maksājumus uzņēmumiem un nodrošināt uh, arī efektīvu, efektīvas piegādes. Geobloķēšana ir pretrunā ar vienotā tirgus ideju kā tādu. Mums nevajadzētu radīt šādas šķēršļus un robežas, kas saistīts ar valsts piedarību vai uzturēšanās valsti. Uh, gan patērētājiem, gan jauniem uzņēmiem, gan maziem vidējiem uzņēmiem. Tam visam paralēli gribam atbalstīt arī Eiropas nozari, lai arī viņi uzsāktu digitālās pārmaiņas un transformāciju. Tas ir būtiski, lai radītu un saglabātu jaunas darba vietas, un nozare ir viens no Eiropas ekonomikas pamatpīlāriem. Ir svarīgi koncentrēties arī uz um, darba spēku prasmēm un turpmāko mēnešu laikā plānojam pārskatīt noteikumus, kas piemērojami telekomunikāciju uzņēmumiem, kā arī uh, audiovizuālajiem pakalpojumiem un e-privātumam. Uzlabosim kiberdrošību, uh, veicināsim mākoņu datošanas pakalpojumus, atbalstīsim zinātnes mākoņu izveidu Eiropā un atvieglosim brīvu datu plūsmu. Ar nepacietību gaidu jūsu viedokļus diskusijā un ar nepacietību gaida mūsu tālāko sadarbību, lai digitālais vienotais tirgus kļūtu par realitāti. Un veiksmes stāstu Eiropā. Paldies! Paldies komisāra kungam! Un tagad politisko grupu pārstāvi ETP vārdā lūdzu vārds eh, Virkunen kundzei. Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää kaikkia raportoijia priekšsēdētāja kungs. Gribētu pateikties referentiem un komitejām par lielisko sadarbību. ETP atbalsta šo priekšlikumu, mēs gribam pātrināt vienotā digitālā tirgus izveidi, tas ir nodarbin, jaun darba vietu interesēs un konkurētspējas interesēs. Mēs negribam atpalikt no ASV un Āzijas, Eiropai nepieciešams papildus investīcijas, uh, um, ātrajos tīklos. Mums jānodrošina, ka digitālajiem pakalpojumiem ir vienlīdzīgs spēles noteikumi kā tradicionālajiem pakalpojumiem. Tas attiec, piemēram, uz e-pastiem, kam ir jābūt um, līdzvērtīgam pakalpojumam kā pasts tradicionālais. Un regulējušais saturs ir būtisks elements, lai ļautu Eiropā izmantot novatoriskus risinājumus. Mums jāpārliecinās, ka esam elastīgi un varam izmantot iespējas, ko mums piedāvā internets. Tā vietā, lai paši sevi noslīcinātu vienkārši liekā regulējumā. Gan patērētāji, gan uzņēmēji uh, vēlas uh, izmantot digitālos pakalpojumus pārobežu kontekstā, un tādēļ mēs iebilstam pret ģeobloķēšanu. Digitālais vienotais tirgus ar 500 miljoniem pilsoņu ir uh, lieliski iespēja uzņēmumiem, tajā skaitā maziem uzņēmumiem, un mēs patiešām ceram, ka digitālais vienotais tirgus tiks atbalstīts. Paldies! Politisko grupu ārstāvi nāk klajā ar savu viedokli. Un šajā fazē nebūtu loģiski uzdot uh, zilās kartītes jautājumu uh, Um, gaidīsim debats, un tad būs zilās kartītes uh, jautājumu uzdošanas laiks. Un tagad vārds es un D vārdā Kumpula Natrī kundze. Sään haasteita. Mistä investointeja, mistä euro... Jā, paldies. Investīcijas, pieaugums, tas viss ir vajadzīgs. No kurienes radīsies darba vietas, publiskie pakalpojumi? no kurienes radīsies cerības un uzticēšanās jauniešu vidū attiecībā uz mums. Mums ir jāizmanto visas iespējas, un mūsu politiskā grupa digitālo iekšējo tirgu redz kā iespēju izaugsmēji. Digitālā ekonomika pēdējos gados ir straujāk augus nekā citas jomas, uh, šajā sektorā ir radīts kvalitatīvs e, darba vietas, un e, tik tālu komisijas darītais ir bijis pareizs. Stratēģija digitālajā iekšē e, tirgumu ir nepieciešama. Mums ir nepieciešams pārvarēt šo digitālo plaisu, kas jau ir radusies, novēršot prasmi trūkumu Visiem iedzīvotājiem ir jābūt piekļuvēji digitāliem pakalpojumiem, publiskiem pakalpojumiem, bet arī privātiem pakalpojumiem jābūt pieejai. Mēs nedrīkstam eh, pieļaut to, ka digitalizācija ir jauns sociālās asumtības veids. Eiropai ir atkal jāatgriežas digitalizācijas priekšgalā ar eh, nākamos paudzes risinājumiem. Mērķim ir jābūt tādam, ka Eiropā mums būtu visattīstītākā, drošākā IT infrastruktūra. Tas palīdzētu Eiropas inovāciju virzīt uz priekšu un būtu atvērts internets iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Eiropas risinājumi ir nepieciešami, uh, Tāpat mums nepieciešami arī pētniecībai. Eiropas risinājumi šai jomā ir svarīgi, jo ko mums dod vienotais tirgus un ko mums dod digitālajie pakalpojumi, ja tie ir ierobežoti ar nacionālajām robežām. Es domāju, ka ir iespējams arī ar jaunām eh, piemērošanas iespējām radīt papildus vērtību Arī rūpniecībai ir jāspēj izmantot digitalizācijas priekšrocības. Lietu internets arī piedāvā uh, jaunus uh, ieguvumus gan rūpniecībai, uh, gan sabiedrībai kopumā. Digitalizācija ir jāatbalsta un šāda veida nozares, uh, kas balstās digitālajā pasaulē rada jaunas darbvietas, nevis samazina tās. Šobrīd ir runa par pārmaiņām, kur ir nepieciešama spēcīga politiska vadība. Parlaments ir aktīvi iesaisties šajā darbā. Mēs, sociāldemokrāti, uzskatām digitalizāciju kā brīnišķīgu iespēju izaugsmēji attīstībai daudzās jomās, tā skaitā veselības aprūpē, un mums ir jāsadarbojās ar visu sabiedrību, lai šie pienesumi būtu visiem izbaudām. Paldies! Ja vēlamies panākt rezultātus konkurētspējīgā pasaulē, mums ir jā, jāsako digitālajai revolūcijai apmaiņas ekonomika ļauj mums veidot platformas, kas um, ļauj risināt gan soci, ar sabiedrību saistīts jautājums, gan arī vidas problēmas. Un, protams, jā, notiek pārmaiņas, tradicionālais nodalījums starp uzņēmumiem, patērētājiem, tirgus dalībniekiem un jauniem uzņēmumiem. Tas viss mainās un tas viss rada jaunas izaicinājumus. Jebkurā gadījumā mums ir jāatbalsta digitālā ekonomika un nevis tā jāapdraud. Mums ir, ja vien iespējams, jāstrādā ar esošajiem jau instrumentiem un neapturēsim novatoriskumu un nedarīsim, neradīsim arī papildus izmaksas. Un lielākā daļa parlamenta ziņojuma atbilst šai pozitīvai nostājai, kuras arī atbalstu. Bet, diemžēl, daži no komisijas jaunākajiem pasākumiem nav gan tik pamatoti. Digitālo iepirkumu priekšlikums rada divu um, veidu struktūras, tātad um, tirgošanās tiešsaistē un um, ārpus tiešsaists un laikā, kad gribam veicināt patērētāju uzticību, tas rada mulsumu. Dati ir pats centrālais elements, mums ir nepieciešami skaidri noteikumi, ir jāizmanto um, lielo datu ieguvumi, jāievēro privātums, tajā pašā laikā man ir bažas par to, kā tas ietekmēs mazos uzņēmumus. Un es zinu, ka uh, pēdējā brīdī sasteigtas sarunas nav īstais veids, kā panākt skaidru, konsekventu likumdošanu. Mūsu vienotajā tirgu ir 500 miljoni patērētāji 28 valsts. Viņi grib eh, tirgoties tiešsaistē ar uzņēmumiem visā pasaulē, un digitālā pasaule ir pasaule bez robežām. Tādēļ mums ir jāsastrādājas Eiropā un arī visā pasaulē. Protekcionisms nedarbosies šajā gadījumā. Paldies, Karantsovs kundze. Divas minūtes. Alde grupas vērtā lūdzu. Care You, Mister... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Rūpnieciskā revolūcija reiz mūs padarīja par pasaules līderiem. Un, manuprāt, digitālais vienotais tirgus var uh, Eiropā radīt izaugsmi un jaunas darba vietas. Šī digitālā revolūcija ir jauna industriālā rūpnieciskā revolūcija. Un tieši tāpat kā mēs baidījāmies to brīdi no nezināmā, jābaidās arī tagad, tīri paturot prātā digitālo protekcionismu, konfliktā starp tradicionālo rūpniecību un jauniem uzņēmējdarbības modeļiem. No starp tiem, kas var pielāgoties, un starp tiem, kuriem bail, ka viņi iepaliks. Tomēr šobrīd, ja vēlamies turpināt uh, mūsu uh, um, dzīves standārtu uzturēt, un mums kā sabiedrība ir jāpieņem digitālā revolūcija. Tā digitālā revolūcija, kas notiek mums visapkārt. Mums ir jāveic, jāspēr soļi, lai veidotu patiesu vienotu digitālo tirgu un jāatbilst tāda politika, kur inovācijas, jauni uzņēmējdarbības modeļi, jauni produkti, jaunas piegādes ķēdes tiek pozitīvi vērtēts un uzņemts. Mums nepieciešama rīcība politika, kas atzīst, ka platformas un dalītā ekonomika nav um, tādas dīvainas mūsu ekonomikas daļas, bet gan dzinējspēks nākotnēji. Mums ir um, jāaizmirst pagātnē ar pārmēru regulētiem uh, um, regulētu uzņēmē darbību un uh, patēriņu tirgu. Un komisija jūs savā digitālā tirgu stratēģijā esat uh, iezīmējuši 16 veidus, kā Eiropai ļaut īstenot šo digitālo re revolūciju. Un es varu no savas puses apstiprināt, ka varat pilnībā rēķināties ar Alde grupas atbalstu, lai to panāktu. Mums pilnībā jāizteno visa stratēģija, jo pretējā gadījumā Eiropa uh, nebūs līderos. Jautājums, vai mums izdosies vai neizdosies, ir atkarīgs no mums pašiem, un mēs varam rīkoties jau tagad. Nešaubos, ka balsojums rītdien apstiprinās arī uh, politisko mandātu komisijai izmantot savus uh, pilnvaru šajā jomā. Komisija aicina jūs izmantot savu politisko kapitālu, jo nu, jau tagad esam jau kavējamies. Liels paldies, Anstas kundze, pusotra minūte goja grupas vārdā lūdzu. Jā, vēlos sākt ar pateicību referentēm par labo sadarbību. Tas tik tiešām ir jādara. Ziņojums nav viegls, bet jautājums vienalga paliek, vai komisijas plāni ir pietiekami, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju vienotajam digitālajam tirgum visiem. Tas man liekas vēl paliek neatbildēts, un par to ir jācīnās. Bieži tiek runāts digitālajā jomā par eh, cilvēku uzticēšanos spēju, bet tas nav kaut kas pats par sevi saprotams. Mums ir svarīgi tas, ka patērētāji uzticētos datu drošībai, uzticamībai, eh, kāda ir preču vai pakalpojumu piedāvātājiem. Un tas mums ir nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai digitālais tirgus attīstītos taisnīgi. Pirmkārt, mums ir viedoklis, ka ģeobloķēšana kā dinozaurs iedaras muzejā. Un uh, mēs uzskatām, ka ar to netiek nodrošināta kultūrālā dažādība, bet gan ierobežota, neļaujot piekļūt televīzijas kanāliem, piemēram, no citas teritorijas. Jo galu galā liels, tas liels iemesls, kāpēc ne, daudz nelegāls lejuplādes notiek veiktas. Ir nepieciešams nu, nodrošināt eh, lielāku kontroli paša lietotāja rokās. Un treškārt, eh, platjoslas paplašināšana, lai tā būtu pieejama ne tikai lielajiem, bet arī mazajiem. Un tīkla neitrautāte, bez tās jau nekā nebūs. Paldies! A nome del gruppo dei Verdi. Un, un tagad uh, zaļo grupā dālūdzu vārds uh, Reda kundzei uz pusotru minūti. Paldies priekšsādātāji, paldies kolēģi. Komisija nosauka šo priekšlikumu par digitālo vienoto tirgu un Neaizmirsīsim, kādēļ gribam uh, cīnīties ar šiem šķēršļiem, veicināt uh, produktu zināšanu pieredzi apmaiņu Eiropā. Šeit gribam uh, spēcināt cilvēkus, pilsoņus, un mums jāpārliecinās, ka šie projekti nāk par labu visiem, ne tikai dažiem. Ziņojumā parlaments atsauc to, ka ne tikai tirgus un peļņa var radīt risinājumus. Šī stratēģija nav visaptvaroša, ja tajā neņemam vērā arī risinājumus, kas balstīti. Uh, uz um, citiem elementiem - savstarpējā sadarbspēja, drošība, kontrola pār tehnoloģijām, kopienu um, bez, uh, bezvadu internets nodrošinās uh, um, tīklus arī tālāk, attālākās zonās, un mēs ne, nebūsim atkarīgi no lielajiem uz, uzņēmumiem. Uh, tīkla neutralitāte ir viens no pamata elementiem lai šis tirgus darbotos. Tādēļ tirgus zināmā mērā būs tomēr jāregulē, lai pārliecinātos, ka tiek ievērots pamatiesības. Tajā pašā laikā nav nepieciešams šeit izgudrot uh, riteni no jauna un daudzās jomās, kā piemēram atbildība, tur jau tagad ir uh, likumdošana, kas darbojas, un mums jāatzīst, ka internets ir kas vairāk nekā vienkārši iepirkšanās centrs. Veiksmīga digitālā stratēģija atzīst interneta lomu, ka tā ir apmaiņa ar zināšanām un pieredzi. Tā rezultātā mums papildus būs nepieciešama arī digitāla kopējā stratēģija. Ziņojums ir solis pareizā virzienā un gribētu pateikties ziņotājiem par paveikto darbu. Paldies! Paldies! FDD pārdā lūdzu vārds Borelī kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šīs uh, ziņojums uh, at, ir tāds kā priekšnoteikums uh, visiem tiesību aktiem, ko varam sagaidīt pavasarī. Es gan uzskaitu, ka mēs būtu varējuši būt ambiciozāki. Esam pārliecināti, ka digitālajā tirgu centrā ir jābūt pilsonim, un ja ar to nenodarbosies Eiropas parlaments, vienīgā institūcija, ko tieši ievēl pilsoņi, uh, tad diezin vai to uh, realizēs padomne Eiropas komisija. Sagaidot eh, telekomunikāciju tiesību aktu pārskatu, kas būs šīs strateģijas neatņemams elements, tagad ir svarīgi būt ambicioziem, uh, labi strādāt, balstoties uz komisijas priekšlikumu, īpaši, kas attiec uz preču pārdošanu tiešsaistē. Uh, Um, šīs uh, tirzniecības potenciāls vēl pilnībā nav izmantots Eiropas Savienībā. Tikai 14% no MVU izmanto internetu kā mm, tirzniecības kanālu. Darīsim visu, lai pilsoņi un uzņēmumi varētu iegādāties un pārdot preces tiešsaistē bez riskiem, jo runa ir par mūsu uzņēmumu attīstību un par jaunu darbu vietu radīšanu. Lielas paldies! Per un minuto Paldies! Un tagad vārdā NF vārdā Trošinski kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! esam visi viensprāts par to, ka digitālā attīstība e, nozīmē mūsu maziem uzņēmumiem izaugsmas potenciālu. Ja Eiropas Savienība var veicināt ekonomisko kontekstu, tad mēs sakam, jā, bet kā parasti jūs kļūdāties, vēlreiz jūs mēģināt. Uh, um, apklusināt nacionālās intereses, uzspiežat uh, vienoto tirgu un digitālo aktu. Mēs uh, baidāmies, kā Francijas uh, pilsoņu intereses tiek apdraudētas, jo īpaši, kas attiec uz viņu personu datu, bet arī uz valsts nacionālo slepeno datu aizsardzību. Mūsu grozījumi ir šajā virzienā. Uh, Mēs ceram, ka mūsu grozījumus plaši atbalstīs. Jā, Eiropas sadarbība, lai aizsargātu patērētājus, nodrošinātu pakalpojumus, kas ir pieejami visiem, bet nē, federālo interešu pārvaldībai pār nacionālajām interesēm. Federāls intereses kalpo tikai finanšu vajadzībām. Ir nepieciešams līdzsvers starp Eiropas Savienības nācijām. Paldies!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 Un ideja par digitālo vienoto tirgu, ka tas pabeigs vienoto tirgu, nu, tā tāda vienkārši runāšana, tipiska Eiropas Savienībā. Tas, ka tas novedīšot pie sieviešu emancipācijas, nu, fakti ir tādi, ka tas nav aktuāli. Nevar jau nekad saprast, kas īsti slēpjas aiz interneta. Apriamo il dibattito con l'onorevole Schwab per un minuto e tre. Paldies, Schwab kungs. Herr Präsident, äh, lieber Herr Vizepräsident, liebe Kollegen. Schwab kungs, äh, paldies. Es arī EPP vārdā vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas sākumā šo plašo ziņojumu ir uh, spējuši ar kompromisiem izveidot uh, tādā līmenī, kas uh, visiem ir akceptējams. Es domāju, ka ir svarīgi šajās debatēs par digitālo iekšējo tīrgu skaidri pateikt, ka šeit ir runa uh, par jomu, kas atstāja ietekmi uz praktiski visām politikas jomām. Līdz ar to EPP lika uzsver uz to, ka vi, praktiski visas komitejas, kas e, vēlējās piedalīties, arī varēja šajā ziņojumā piedalīties. Ne viss, protams, tika pieņemts Un ziņojums varbūt beigās izvērtās mazliet plašāks nekā sākotnēji plānots, bet tik tiešām visas komitejas, visas interesētās puses eh, nesa savu pienesumu. Eh, Bonikungs jau pietiekami skaidri izteicās par šo jautājumu. Mums ir tiešām nepieciešams eh, īsts iekšējais tirgus, kas iet pāri robežām un ir orientēts uz patērētāju Priekšsēdētājiem man bija pusotra minūte, vai es drīkst turpināt? Jā, paldies. Um, tas, protams, arī eh, būs ietekme uz nodokļiem, uz darba tirgu un jautājums par to, kas ir inovācija. Inovācija, protams, ir saistīts ar eh, šo jēdzienu disruption, ka pārēju uz jauniem tirgiem, eh, veco tirgu graušana, nu, ģeobloķēšana ir eh, lieta, kas tiešām bija ar šo ziņojumu jālikvidē, un labi, ka tas ir izdevies. Paldies! Paldies, Švāba kungs. Eh, es atvainojos, es pārņēmu vadību runas vidū un neizsakoju visam līdzi. Paldies tālāk, Nikas kungs. Lielas paldies! Priekšsēdētāji, lai nodrošinātu pilnībā integrētu digitālo tirgu, nepieciešams veikt investīcijas infrastruktūrā un ātrajos um, saziņas tīklos, tajā skaitā arī lauku apvidos un attālākos apvidos, un es iebilstu pret nepamatotu ģeobloķēšanu. Mums nepieciešama ambiciozi pasākumi, konkrēti specifiski pasākumi, kas atvieglotu piekļuvi pakalpojumiem un cīnītos ar ģeobloķēšanas praksi. Uh, un izvairītos no diskriminācijas, kas balstīta uz atrašanās vietas vai valsts piedarības. Komisija mēģina veicināt savstarpējo sadarbspēju, uh, šo pārnesamības elementu, un tas ir pirmais solis attiecībā uz pakalpojumu un satura um, pārvietošanu gadījumos, ka tas ir legāli iegādāts, un tajā skaitā arī um, piekļuve pārobežu kontekstā. Es patiešām neredzu nekādas um, pretrunas starp teritorialitātes principu un cīņu ar šķēršļiem. Paldies! Tālāk Henkelkungs. Dāmas un kungi, pirms, es pirms diviem gadiem eh, devos politiskajā karjerā. Visu savu karjeru pavadīju tieši šajā uh, nozarē. Ehm, tad, kad ehm, šis progress sākās Vācijā, tad gan plašsaziņas līdzekļi, gan iedzīvotāji, gan ehm, baznīca pat bija pret to visu. Tiek sacīts, ka cilvēki ir jāaizsargā pret to, ka viņi paši sevi ļaunprātīgi izmanto. Nu, arī šeit ir jāsaka, vienu otru krupi nācās norīt šī ziņojuma sakarā. Uh, Šeit tik runāts par to, ka cilvēki vēlas lielāku līdzlēmšanu, bet eh, aizvien mazāku um, regulējumu no augšas. Es domāju, ka šeit tas īsti nav pareizi. Privātā iniciatīva ļauj nodrošināt eh, lielāku radošumu pārāk daudz priekšrakstu nāk par sliktu uzņēmumiem. Ja mēs uzdodam sev jautājumu šodien, kāpēc digitālā Eiropa tik tālu atpaliek no ASV un tagad arī Āzijas, tad atbilde ir tāda, ka mēs pārāk maz esam uzticējušies saviem iedzīvotājiem un pārāk maz brīvību devuši saviem uzņēmumiem. Tikai ar brīvību un uh, sevis. Uh, uh savu, savas atbildības apzināšanos uh, mēs varēsim nodrošināt uh, digitālās eh, iekšējā tirgus eh, attīstību. Paldies! Henkeļkungs, vai pieņemsiet eh, jautājumu no Jakonsārī kundzes? Lūdzu. Arvoisa puhemies, kun sanoitte... Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Man būtu sakojošs jautājums. Jūs teicāt, ka Eiropa atpaliek no citiem spēkiem, jo pietiekami neusticamies atsevišķiem cilvēkiem un uzņēmumiem. Manuprāt, gan tā nav. Vispārīga analīze rāda, ka atpaliekam, jo mums ir 28 dalībvalsts. Katrā no tām ir savs datu aizsardzības regulējums un digitālie likumi. Vai saprotat uh, šim jautājumam arī Eiropas dimensiju? Also, ich glaube schon, dass... Jā, nu es domāju, ka jums ir taisnība. Eiropas iekšējā tirgus fragmentācija ir viens no iemesliem, bet nu nebūtu ne galvenais. Galvenais iemesls ir tas, ka Eiropā mēs pārāk daudz esam ticējuši publiskajam. Publiskās programmas IKT jomā 30 gadu laikā es pat saskaitīt vairs nespēju. Niksdorf, Olivetti, Siemens, Pulk ECL, te viss ir izzuduši. Bet Ameri priekš, priekšsēdēs pārtrauc runātāji. Es pieļauju zilās kartītes e, jautājumu. Es nevaru ar āmurīti vēl ilgi daudzīt atgādinot, ka 30 sekundes ir gan jautājumam, gan atbildēji. Tālāk Toms kundze, pusotru minūtu. Dear chair and dear colleagues, uh, we all agree that our life. Dārgie kolēģi, ja mūsu visa dzīve kļūst aizvien digitālāka, e pārvaldība, e komercija ir ikdienas lietas. Diemžēl Eiropas likumdošana un politika nevienmēr ir pilnībā aktuāla. Dažas dalībvalsts um, nedara visu, kas jādara. Manā valstī, Igaunijā, var izveidot tiešsaistē uzņēmumu pusstundas laikā, un tad to pārvaldīt uh, no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot internetu. Bet uh, tiešsaistes reģistrācija uzņēmumiem visās dalībvalstīs nav vēl pieejama. Igaunijā e, tātad digitālais paraksts un um, digitālai dokumenti tiek izmantot gandrīz visās dzīves jomās, bet, nu, Eiropas Savienībā citu vietu tas ir ierobežot arī šeit, Eiropas parlamentā, kur runājam par šo ļoti svarīgo jautājumu. Dargie kolēģi, uh, Komisija norādīja, ka esot 16 svarīgākie, tātad svarīgākās prioritātes, lai iet uz priekšu, bet mums jārisina pamatjautājumi, lai nodrošinātu to, ka a, digitālais iekšējais tirgus pilnībā darbojas. Paldies! Paldies, Toms kundze, Silikjotis kungs tālāk. Jā, paldies, godātie kolēģi, digitālais iekšējais tirgus ļauj izmantot eh, digitālus līdzekļus lielo multinacionālo korporāciju interesēs. Tas nav domāts, lai eh, stiprinātu iedzīvotāju intereses, bet eh, kāpināt tikai lielo uzņēmumu peļņu. Šeit ir runa par eh, digitālā vienotā tirgus pabeigšanu. Ko tas dos mazajiem uzņēmumiem, ko tas dos strādājušo tiesībām, patērētājiem? Tāpēc ir nepieciešams vēlreiz pārskatīt digitālās eh, darba kārtības mērķus, liekot pirmajā vietā iedzīvotāju intereses. Mēs esam skaidri pateikuši, ka digitālajiem iekšējiem tirgum ir jāpalīdz radīt jaunas augstsvērtīgas darba vietas. Uh, Pilsoņu tiesības ir jāstiprina, tāpat arī patērētāja tiesības jāstiprina. Un tikpat svarīgi ir arī nodrošināt eh, pieejamu internetu un aizsargāt eh, privātos datus. Tehnoloģijas jāizmanto tā, lai stiprinātu mazos vidējos uzņēmumus, it īpaši atvieglojot viņiem piekļuvu finansējumam un eh, radot viņiem iespējas tirgū Un mēs attiecīgs grozījums tad esam arī iesnieguši. Paldies! Taranda kungs tālāk. Thank you. Paldies. Kā Igaunijas uh, Tātad prezidents Igaunijas organizācijai um, cilvēkiem ar mobilitātes traucējumiem man prieks uh, redzēt, ka šis aspekts ir atspoguļots arī ziņojumā. Un prieks, ka uh, ziņojumā ir pieejamība minēta um, cilvēkiem ar inv invaliditāti, tajā skaitā arī runājot par integrāciju darba tirgu. Un ziņojums pilnīgi skaidri norāda arī uz to, ka tiešām ļoti žēl, ka Eiropas uh, komisijas uh, stratēģija uh, nenodrošina pilnībā vienādu pieeju cilvēkiem ar invaliditāti visām jaunajām digitālajām tehnoloģijām. Ir gan viena lieta, ko gribētu minēt attiecībā uz savstarpēju sadarbspēju un pieejamību, to varbūt vajadzēja vairāk uz, uzsvērt. Mums varbūt uh, ļoti, labs, lasīšana, ļoti laba lasīšanas programmatūra cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet ja to nevar savietot ar citām ierīcēm, saturu un mājaslapām, nu tad jēgas nebūs. Un tieši tādēļ ir jāizmanto brīvi vienot standarti visās digitālā iekšējā tirgus jomās. Komisāra kungs, šis ziņojums. Tajā ir uh, četri ar pus lapas atsaucoties uz citiem iepriekš pieņemtiem līdz uh, likumdevēju dokumentiem. Tas varētu būt uh, pierādījums tam, ka uh, komisija secīgi, nu, pilnībā varbūt neizmanto potenciālu un aicinātu jūs šoreiz varbūt rīkoties atšķirīgi. Paldies! Paldies, Tarankung. Vai jūs pieņemsiet eh, jautājumu no Maletiča kunga? Paldies, priekšsēdētājs. Pateicos arī referentiem. Uh, par to, ka mums visiem uh, prezentēt ar šo, uh, mums visiem prezentēt šo. Godātais kolēģi, es jums nedevu vārdu vēl. Es jums nebiju devis vārdu. Jaut, uh, tagad bija dots vārds Male, kolēģei Maletičai jautājumu uzdošanai. Lielas paldies! Paldies, ka pieņēmāt mana zilās kārtītas jautājumu. Jā, Igaunija ir viena no valstīm, kas ir uzņēmušies vadošo lomē pakalpojumu jomā visos līmeņos. Gribētu jautāt, kādā veidā jūs ieteikt palīdzēt citām dalībvalstīm, kas varbūt nav tik ļoti attīstītas? Kādas mehānismus varam izmantot, lai nodrošinātu šo konverģenci un tādā veidā veicinātu un stiprinātu vienoto digitālo tirgu? Paldies! Paldies par jautājumu. Nu, nē, esmu īsā persona, kam uz to atbildēt Ansipa kungs, kas um, gandrīz deviņus gadus uh, bija premjers, varbūt viņam labāk izdosies atbildēt. Bet, ja kādu interesē šī mūsu pieredze, lūdzu jautājiet, mēs vienmēr prieku atbildam. Vielen Dank. Jetzt für eine Minute, Herr Kollege Zulo Un tagad solaukungām vārds uz minūtu lūdzu Erdene Vara. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pateicos arī referentiem par ieguldīto darbu, izstrādājot šo līdzsvaroto uh, ziņojumu. Lielā mērā var piekrist visam, kas tur ir uzskatu, kā ļoti būtiski, ka savā darbā esam identificējuši trīs pīlārus, lai varētu realizēt to, ko mēs varētu saukt par uh, Um, digitālo pilsonību, vispirms vienlīdzība, līdztiesība, pa, lai visiem lietotājiem varētu noteikt nepieciešamās uh, tiesības gan uh, online, gan offline. Un uh, tādējādi noteikti ir jāceļ visa veida diskriminācijas, jau īpaši geogrāfiskas. Otrais pīlārs ir līdzdalība. Uh, Jādara viss, lai pilsoņi, iestādes, uzņēmumi varētu apmainīties ar informāciju, padarīt šo tirgu efektīvu, visbeidzot koncepts par uzticību. Eh, ziņojumā ir iekļauti dažādi instrumenti, lai lietotājs varētu arī izmantot droši internetu, taču jāuzsver arī, ka tad šī instrumenta jāīsteno. Paldies! Kapels kundze tālāk. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Digitālās ekonomikas joma ir ļoti svarīga izaugsmai un nodarbinātībai Eiropā. Mēs runājam par vairāk kā 400 eh, miljārdu eh, papildus apgrozījumu un miljoniem darba vietu Labi, ka šis ļoti sarežģītais jautājums ir risināts, iesaistot visas komitejas, ņemt vērā viņu viedoklī, nonākot pie līdzsvarota, visaptveroša ziņojuma, ar kur mēs labi varēsim strādāt tālāk. Bet man ir dažas piezīmes. Pirmkārt, eh, vienmēr šī mūžīgā vēlme visu regulēt. Vai runa ir par geobloķēšanu, eh, data mining vai citām lietām vai uh, ietvaru 21. Um, gadsimtam mēdījiem. Nevienmēr regulēšana ar uh, tiesību aktiem ir labākais risinājums. Un otra lieta, kas man ir ļoti svarīga, konkurence un investīcijas uh, platjoslas infrastruktūras izveidē. Lielāka konkurence nevienmēr noved pie runātāja tiek pārtraukt. Paldies Kapels kundzei. Kariņkungs tālāk, jo Kovačkungs nav zālē. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri, kolēģi. Vienotais digitālais tirgus. Lieli vārdi. Šajā zālē mēs droši vien saprotam, bet ko tie tiešām nozīmē šie vārdi? Padomājam praktiski. Mēs varam jebkurš doties, teiksim, uz Minheni, nopirkt minhenes to balto desiņu es varu doties uz rīgu cits var doties uz londonu uz stokholmu uz lisabonu un viņu ēst. Un tas liekas pilnīgi normāli. Tajā pašā laikā no Rīgas es varu maksāt abonentu, nu, teiksim, televīzijai vai kam tālāk, eh, elektroniskā interneta vidē, bet es to pašu nevaru baudīt ne Minhenē, ne Londonā, ne Dublinā kāpēc? tas jo ar precēm mēs esam lielā mērā noārdījuši šķēršļus robežas starp dalībvalstīm bet digitālajā jomā kas aizvien kļūst nozīmīgāka mūsu ekonomikā mums joprojām ir šie šķēršļi kas lielā mērā balstās tieši uz autortiesību jautājumiem arī uz patentiem. tātad kas mums ir jāpanāk? mums ir jānoārda šie šķēršļi jāpanāk ka tās autortiesības un arī patenti ir derīgi visā eiropā ne tikai vienā dalībvalstī citādi būs tā lai ēstu miunchenas desiņas mēs varētu tikai doties uz miunchenu tas mums liekas absurdi. tikpat absurdi ir lai baudītu interneta saturu mums jābūt vienā un nevaram būt otrā valstī. paldies jums par uzmanību. kariņa kungs Kariņa kungs, vai jūs pieņemat jautājumu no Sanīkunga? Kolēģi Karins. Kariņa kungs, vai jūs pieņemat e, jautājumu no Sanīkunga? Lūdzu, Sanīkungs. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, bár ezt korábban fel... Jā, paldies, e, vicepriekšsarētāji kungs. Es vēlējos jau agrāk no EPP kolēģiem uzzināt, Vai ir kāds konkrēts iemesls, kāpēc jūs tik daudzus elementus digitālajā iekšējā tirgu uzskaitat? Un tie, protams, ir svarīgi elementi, es tam piekrītu. Tomēr kāpēc ir tā, ka Eiropas Tautas partija izglītību izlaiž, it kā tas nebūtu svarīgs elements? Kolēģi, paldies par jautājumu ja mēs runājam par vienoto tirgu mēs runājam par vienoto tirgu digitālajā aspektā viņš jau attiecās un no eiropas tautas partijas puses mēs argumentējam ka mums janvāra šķēršļi visās jomās kas ierobežo tirdzniecību. tātad šajā gadījumā mēs šodien debatējam par digitālo sfēru tas ir ļoti no svara protams izglītībā tas arī ir no svara un mums joprojām ir šķēršļi arī preču un pakalpojumu tirgū tātad no mūsu frakcijas puses mēs argumentējam janvāra šķēršļi. Paldies, Kariņ kungs. Geringers Deodenbergs kundze tālāk. Dziękuję, panie przewodniczący. Stworzenie w pełni... Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Pilnībā integrēts digitālais vienotais tirgus ir viena no esošā komisijas sasaukuma prioritātēm. Digitālās tehnoloģijas pie, piedāvā milzu iespējas arī attiecībā uz darba vietu, izveidi un konkurētspējas uzlabošanu. Izaugsme varētu sasniegt pat 650 miljārdu eiro apjomu. Problēma ir ļoti smagnējais regulējums uh, dalībvalstu telekomunikāciju tirgos ir arī autortiesību jautājumi, kas vēl jārisina. Ir nepieciešams mainīt arī patērētāju uzvedību, nepieciešamas reformas, arī kom, um, autortiesību likumdošanai, lai varētu pilnībā pievērsties digitālajai revolūcijai. Tas ir būtiski gan datu aizsardzībai, gan arī patērētāju aizsardzībai. Ir jānodrošina vienota pieeja šajās jomās. Mums ir jāveicina arī uzņēmējdarbība un kultūra. Paldies! Mm. Paldies, Gēringers Daudenbergs kundzei, tālāk Dalton kungs, vienu minūtu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Digitālā revolūcija ir pienākusi. Tā izmainīs visus dzīves veidus, tieši tāpat kā rūpnieciskā un lauksainiecības revolūcija. Tas mainīs veidu, kā darbojamies, kā strādājam, kā dzīvojam. Uh, Bet mums jāatzīst, ka ir globālais um, tirgus, kurā ir 3 miljardi cilvēku. Te mēs nerunājam tikai par Eiropas iekšējo tirgu, bet globālu tirgu. Un tādēļ nevajadzētu veidot jaunus šķēršļus. Nu, piemēram, šī diskusija um, tiek, tiek pārraidīta visā pasaulē, bet saturs, ko iegādājamies tieši saistē, ir bloķēta. Nu, nav loģiski. Uh, Ja kaut kas tiek ielikts internetā, tas tiek bloķēts, tas tikai veicina pirātiskumu, cilvēki to nesaprot. Tādēļ pozitīvi vērtējam jūsu priekšlikumu, bet nav nepieciešama paneiropas licences. Mums jāatbilst arī dalīšanas ekonomika. Ļausim cilvēkiem to darīt, ļausim uh, uzņēmumiem augt um, globālā līmenī, bet uh, jāsaprot, ka mums ir vienkārši jāatsakās no esošajiem uh, biznesa modeļiem un jā, jāsagaida nākotne. Nenogri, nenogriezīsim Eiropu no pārējās pasaules, gan attiecībā uz mākoņu datošanu, um, digitālo ekonomiku, nu, šis tsunami nāk, nebēgsim prom. Paldies! Paldies, Dalton kungs! Tālāk uz pusotru minūtu Petersen kungs. Thank you. Paldies. Sākumā gribētu pateikties referentiem par lielisku paveikto darbu pie šī ļoti svarīgā dosjē. Eiropieši aizvien lielākā mērā ir internetā, tiešsaistē rodas jaunas problēmas. Nu, piemēram, kā varam aizsargāt savus datus un informāciju, kā varam aizsargāt sevi. Tajā pašā laikā ne kompromitējot uh, mūsu pamatiesības un izpausmes brīvību. Man prieks par to, ka ziņojumā ir uzsvērta kodēšanas loma. Tas būs instruments, lai nodrošinātu privātumu un uh, nodrošinātu pamata aizsardzības līmeni. Ziņojumā tiek aicināts arī nodrošināt to, lai izvairītos no cenzūras. Un mēs nepārkāptu tātad uh, izpausmes brīvības iespējas internetā, uh, ierobežojot pakalpojums, internetu pakalpojumu sniedzēju pieejamību. Nevajadzētu šiem servisu provideriem pama, pastāvīgi uzlikt pienākumu monitorēt saturu pēc nelikumīga satura. Dažādām platformām nevajadzētu pildīt tiesību sargājušo iestāžu darbu. Turklāt arī atcerēsimies, ka lai arī runājam par Eiropas digitālo vienoto tirgu, tajā pašā laikā neierobežojam mūsu uh, darbības internetā un ner, tātad nestrādājam tikai ar Eiropas platformām. Un tieši šī iemesla dēļ mums jānodrošina uh, droši starptautiskie datu nodošanas gadījumi. Un var teikt, ka tas ir ļoti būtiski. Steidzam ir jāvienojas vismaz ar amerikāņiem šajā jomā, lai radītu tiesisko noteiktību Eiropas patērētājiem un uzņēmumiem. Paldies! Paldies, Petersen kungs. Tālāk viena minūte maštālks kungam. Sveicin. Liels paldies! Priekšsādātāja kungs, kā jau dzirdējām, internets nu, jau kļuvis par, vienu, par svarīgāko komunikāciju instrumentu. Tomēr vēl aizvien ir zināmi šķēršļi. Lai arī mana grupa atbalsta digitālo iekšējo tirgu vienoto tirgu. Tajā pašā laikā gribētu pievērst uh, uzmanību vairākām lietām, kas jāatrisina. Nu, piemēram, datu aizsardzība, aizsardzība patērētājiem, gadījumos, kad cilvēki iegādājas um, preces produktus uh, vienotajā tirgu vai, piemēram, um, e-pārvaldība un saziņa ar iestādēm. Tālāk arī jautājums uh, par uh, cilvēkiem digitālajā vienotajā tirgu, kas uh, darbojas, strādā no mājām, un arī viņu tiesības ir jāievēro. Paldies! digitālajā tirgu ir noteikti jābūt arī sociālajai dimensijai. Paldies. Paldies, Maštāvs kundam, Raimond kungs tālāk. Paldies. Es vēlētos e, šajā diskusijā kaut ko jaunu arī pateikt, lai tā nav tikai diskusija priekšējo tirgu un par ekonomiku. Šeit nav runa tikai par mūsu tiesībām kā patērētājiem, bet arī par mūsu pilsoņu tiesībām, jo ģeobloķēšana diskusijās par eh, to, kas kurā valstī ir pieejams, un to nevar reducēt uz patērētāju tiesībām. Tas ir cenzūras jautājums un vārda brīvības jautājums. Vai mēs varam visā Eiropā piekļūt vienam un tam pašam saturam, vai tomēr nē? Mums ir daudz vairāk eh, jākoncentrējās uz pilsoņu tiesību aizsardzību, jo mēdīju pasauli ir mainījusies. Agrāk nebija iespējams radīt šādu saturu, uh, un tad neļaut atsevišķiem cilvēkiem piekļūt šai informācijai. Tagad tas tiek darīts. Mums ir jāveido šī sistēma no jauna, jo šobrīd ir iespējams neļaut cilvēkiem piekļūt kādiem datiem. Un tur mums kaut kas nopietns ir jādara. Paldies! Paldies Raimon kungam! Tālāk uz vienu minūti Pārkers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Diskusijas un balsojums par šo ziņojumu šodien ir um, pilnīga parlamenta laika šķiešana. Ne tikai tāpēc, ka nevaru piekrist vairākiem aspektiem saistībā ar digitālā vienotā tirgus veidošanu, bet arī tādēļ, ka pirms par ziņojumu būs balsošana, komisija jau ir um, mēģinājusi izstrādāt uh, likumdošanu slēptā veidā, lai sasniegtu savus mērķus. Un šī steiga ir tā, kas mums rada bažas. Uh, Un um, beigu beigās um, uzņēmumiem un pilsoņiem būs jācīnās ar šiem slikt, sliktiem tiesību aktiem. Nu, piemēram, digitālo pakalpojumu tirgošana, ko izgudroja komisijas birokrāti, kuriem nav pieredzes uzņēmuma vadībā. Nu, ļoti pārsteidzoši, ka gadu pēc šī priekšlikuma ieviešanas šis um, priekšlikums um, tūkstošiem uzņēmumu visā Eiropā līdz apturēt darbību šajā vienotajā tirgu. Uh, Tā vietā, lai gan atzītu sakāvi šajā ziņojumā, ir uh, nekaunība atzīt, ka šis pasākums esot bijis ļoti liels panākums. Uh, Eiropas Savienībā ir vērojama krīze, tādēļ ir ļoti kaunpilni redzēt šajā ziņojumā tagad šajā brīdī priekšlikumu par to, ka um, tas, um, šis priekšlikums veicināšot patērētāju uzticību. Paldies! Paldies, tālāk Ferhajens kundze. Esenciāli für die wirtschaftliche Entwicklung. Tas ir ļoti svarīgi eh, izmantošana milzīgo potenciālu un radošā satura radīšanu. Šo potenciālu ir jāizmanto, lai saglabātu kultūras daudzveidību Eiropā, uz zināšanām balstītu ekonomiku virzītu un nodrošinātu konkurētspēju. Tieši kultūras joma uh, saskaras ar lielu daudzveidību un eh, lieliem un maziem spēlētājiem tirgū. Izmaiņas ir notikušas daudz un plašas, it īpaši plašsaziņas līdzekļu jomā, jo audiovizuālo mēdīju jomā ir atšķirības starp lineāriem un nelineāriem mēdījiem. Uh, Un e, šiem mēdīju pakalpojumiem ir jābūt ņemtiem vērā, lai visi e, darbotos vienādiem noteikumiem un nebūtu konkurences kropļojumu. E, tāpat komisija paredz, ka dalība valsts var pieņemt īpašus noteikumus, lai aizsargātu audiovizuālo saturu. Uh, Arī jauniešu aizsardzībai ļoti svarīga loma. Ir jāatrod līdzsvarota nostāja, iekšējā tirgus stratēģijai ir jābūt līdzsvarotai, lai aizsargātu arī eh, pilsoņu privātos eh, datus mēs tāpat laikā nedrīkstam ierobežot eh, un degradēt audiovizuālu profesionālā satura radīšanu attiecībā uz uh, Eh, platformu, digitālo platformu izmantošanu ir runātāji tiek pārtraukta. Paldies Ferhājens kundzei, tālāk uz vienu minūti Tušanovska kungs. Dragi colegi, ca și raportor al grupului social-democrat în cadrul... Paldies, priekšsēdētāji. Kā sociāldemokrātu referents pilsoņu brīvību komitejā esmu aizstāvējis um, šo ideju un strādājis pie tā, lai digitālā vienotā tirgus akts nāks par labu gan pilsoņiem, gan ekonomikai. Mazajiem uzņēmumiem ir ļoti svarīgi spēt uh, konkurēt ar lielajiem uzņēmumiem un radīt jaunas darba vietas. Un šeit ta, šis priekšlikums ir milz solis uz priekšu jaunajiem uzņēmējiem Eiropā. Un uh, tas um, būs ļoti liels potenciāls arī valstīm kā Rumānija. Tajā pašā laikā ļoti svarīgi aizsargāt personas datus un privātumu. Uh, Eiropas likumdošana un tehnoloģijas ir attiecīgi jāizstrādā, paturot prātā uh, atsevišķu personu datu privātumu un personas datus. Tas ir īpaši svarīgi uh, tad, kad dati tiek nodot trešajām valstīm. Digitāls, digitālais vienotais tirgus pārstāv potenciālu Eiropā un to vajadzētu pienācīgi īstenot. Tādēļ cerēsim uz labāko. Paldies! Liels paldies uh, kolēģim Tošenovskim. Uh, jums, uh, Bonāno kungs, vēlas uzdot jautājumu, vai jūs piekrītat uz to atbildēt? Lūdzu, kolēģi Bonāno. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju jautāt kolēģim, kad jūs runājat par nopietnām sankcijām, ko jūs ar to domājat? vai, vai tas ir domāts par uh, kriminālu izmantošanu internetam. Lūdzu. Mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka cilvēki, kuri tieši uh, pārraida person, uh, personas datus un izmanto tos uh, uh, ļaunprātīgi, ka šie cilvēki ir jāsoda un arī ir jāaizsargā pamata tiesības uh, Eiropas Savienības pilsoņiem dalībvalstīs. Liels! Paldies, es um, nedaudz kļūdījos, atvainojos Pāvēlkungam un. Uh, Tošanovska kungam uh, tagad vārds. Jā, bija neliels pārpratums par to, vai runā Pāvēl kungs vai Tošanovska kungs. Paldies priekšsēdētāji komisāru. Kā jau šodien tika teikts, digitālais tirgus ir ļoti nozīmīgs ekonomikas izaugsmē pasaules mērogā. Tas ir viens no galvenajiem ekonomikas attīstības virzītāju spēkiem, un tādēļ ir svarīgi atbalstīt eh, vienoto digitālo tirgu Eiropas Savienībā pēc eh, iespējas, eh, cik vien tas ir iespējams. Un, uh, ir arī jāizceļ eh, tās jomas, kur eh, šī attīstība eh, ir visperspektīvākā. Tad ir jāatrisina jautājums par nodokļiem un nodavām šeit varētu rasties nopietnas problēmas. Mums tāpat būtu jāatturas no pārliecīga stingra regulējuma Mums ir jānodrošina pārklājums, drošība un uh, darbības ātrums digitālajā vienotajā tirgu. Un mums arī ir jāsamazina uh, ne sloks un arī jālikvidē šķēršļi. Paldies tagad Vačāks kungam. Paldies. Uh, komisāra eh, Kājas Kalasas vārdā mēs esam sastādījuši ziņojumu, lai eh, nodrošinātu eh, strauju digitālā tirgus attīstību Eiropā. Mums ir jāatbalsta inovācijas, jāveido uz zināšanām balstīta stabila ekonomika. Mums ir jāatbalsta arī jaundibinātie uzņēmumi, lai tie nedotos prom uz uh, Silikona ielēju. Uh, ir uh, jāharmonizē 28 tiesību akti tiesību sistēmas par uh, pāku piegādu un citiem jautājumiem, bet tāpat laikā ļoti svarīgi ir domāt par uh, datu drošību un uh, aiz, datu aizsardzību. Ir jānodrošina tīkla neutralitāte un uh, brīva datu plūsma, nevis uh, privātā tiesību ieviešana mums ir jāprioritarizē arī internacionālie komponenti, tādi kā interneta pārvaldība un datu aizsardzība tiešsaistē. Paldies! Tagad vārds Helmerkungam. Priekšsādātāja kungs, šajos priekšlikumos ir tādi elementi, kas būs populāri vēlētāju vidū. Es arī labprāt vēlētos piekļūt iPlayer pakalpojumiem BBC vietnē no Briseles vai Strasbūras. Bet tāpat laikā mums ir jānodrošina, lai uzņēmumiem būtu pietiekami līdzekļi, lai tie varētu radīt jaunu saturu Diemžēl komisijas uh, regulējuma stīvais modelis virzībā no augšas uz leju uh, ierobežo radošuma attīstību. Un ir nepieciešama pārobežu sadarbība un koordinācija starp valstīm Eiropā, bet to labprāt uh, daudz vieglāk varētu nodrošināt dalību valstu sadarbība, nevis centrālā Eiropas Savienības plānošanas pieeja. Mums ir nepieciešams globāls, nevis vienkārši Eiropas risinājums. Paldies Helmer kungam. Tagad vārds Kastiljo Veras kundzei. Paldies priekšsēdētāju komisāru Daudz kas jau ir pateikts, bet es vēlētos pievērsties vienam konkrētam aspektam, kurš, manuprāt, ir izšķiroši svarīgs digitālajai ekonomikai, digitālam tirgumam mums ir jāraugās uz kopu ainu un uz datu jautājumu. Dati ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu digitālās ekonomikas attīstību. Mums ir jālielapjoma dati dati, un tas ir uh, svarīgs pīlārs. Un datu analītiķis tagad ir vispopulārākā profesija pasaulē. Un uh, tādēļ mums ir jāņem vērā arī tas, kā dati tiek pārraidīti, kā kā, eh, kādiem eh, datu pārraides tīkliem šie dati iet cauri. Tas viss veido digitālo ekonomiku. Tas ir kaut kas līdzīgs kā eh, gaisa satiksme, ceļu satiksme. Un uh, šeit dati tiek pārraidīti pa šiem mobīliem tīkliem un ir jāatbalsta inovācijas un investīcijas šajā jaunajā ekonomikā. Paldies. Tagad vārds kolēģē Senalovai. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kolēģi, es uzstājos kā transporta komitejas ēnu referente. Ir uh, arī transporta nozare ir viena no tām, kas uh, ļoti aktīvi izmanto jaunās tehnoloģijas un digitalizāciju. Digitalizācija nodrošina augstāku drošības līmeni un uh, lielāku um, komforta līmeni. Eh, šeit ir nepieciešami gan atbilstoši speciālisti, gan ir jānodrošina piekļava jaunajām tehnoloģijām transporta nozarei. Tāpat eh, jānovērš jaunu šķēršļu rašanās. Eh, nevar būt eh, atšķirīga attieksme starp tiešsaistes un netiešsaistes pasaulēm, un tādēļ šis eh, geogrāfiskais jautājums ir ļoti svarīgs, un pateicos Kajai Kalasai par izcilo veikumu. Paldies! Tagad vārds Adinolfi kundzei. Paldies, kolēģi! Šis jautājums, manuprāt, ir tas, kur mēs esam palaiduši garām iespējas. Mēs esam izdarījuši tikai absolūto minimumu. Manuprāt, galvenā uzmanība ir jāpievērš šajā tirgo Eiropas Savienības pilsoņiem un cilvēciskai cieņai, jānodrošina visu pamattiesību ievērošanu saskaņā ar pamattiesību hartu. Šeit es runāju par dzīvi, eh, tiesībām uz privāto dzīvi, eh, informācijas iegūs brīvību, izteiksmes brīvību un citiem jautājumiem. Eh, šis vienotais digitālais tirgus paver jaunas iespējas um, demokrātijai Eiropas Savienībā. Bieži vien uz to uz šo digitālo tirgu skatās tikai uh, no ekonomikas viedokļa. Bet mums būtu jādomā arī par uh, demokrātijas un sociālo izaugsmu. Paldies. Tagad vārds komikundzei. Paldies, priekšētāji. Komisārs kundze. Pēc ilgstošu parlamentārā darba mēs tojamies šī ziņojuma apstiprināšanai, un, manuprāt, tas ir labs rezultāts un labs pirmais solis. Protams, ar to mē, šis darbs nebeidzas, ņemot vērā, ka tas ir panākts pēc ilgstošām diskusijām un pārunām. It īpaši bija svarīgi rast kompromisu starp dažādajām interesēm, kas bija iesaistīts. Es ļoti atbalstu priekšētāju Junkeru teikto par to, ka digitālais vienotais tirgus ir prioritāte un uz to būtu jākoncentrējas patreizējiem komisijas sastāvam. Es domāju, ka tas ir pareizais ceļš uz priekšu. ir uh, svarīgi risināt uh, autortiesību jautājumus, audio un mm, vizuālos pakalpojumus. Es visu neuzskaitīšu, bet ir joprojām ļoti daudz jautājumu, kas ir jārisina. Mūsu ikdiena ir ļoti cieši saistīta ar digitālo pasauli. Tas attiecas gan uz uh, profesionāļiem, gan uz valsts pārvaldes iestādēm. Un arī mums ir šī darbā jāiesaistās. Mums ir jāsadarbojas ar saviem partneriem, ar ASV, kas šajā ziņā ir pavirzījušies krietni tālāk. Paldies visiem, kas ir iesaistījušies līdz šim un turpināsim tikpat labi. Paldies! Stailers kundze, pusot minūtu lūdzu. Paldies! Es pirmkārt vēlos apsveikt uh, Gebhards kundzi dzimšanas dienā. digitālais vienotais tirgus ir eh, liela potenciāla visās dalību valstīs, un tā vērtība tiek lēsta ap 415 miljardiem eiro. Bet tam ir jābūt pieejamam un neatkarīgi no tā, vai cilvēks dzīvo uh, Skotijā vai kādā citā Eiropas eh, vietā, viņam ir jābūt piekļuvai platjoslas internetam. Un esam ļoti daudz dzirdējuši arī par uh, vienlīdzību. Tāpat arī prasmes jāpārliecinās, ka šīs atšķirības digitālajās prasmēs nekļūst par bezdibeni. 55 tūkstoši neaizpildot darbu vakanšu ir internetu un komunikācijas jomās apvienotajā karalistē, un tas skaits palielināsies vēl nākamo četru gadu laikā. Jāpārliecinās, ka mums ir cilvēki, kas var šīs vietas aizpildīt. Jā, ir kā gluži jauna industriāla revolūcija, un mums šis potenciāls ir jāizmanto. Paldies tālāk, Nībārs kundze. Paldies. Paldies, eh, kolēģi, komisāra kungs, paldies mūsu referentiem un ēnu referentiem par darbu, kas paveic šī ziņojuma sagatavošanas eh, gaitā. Ļoti labs eh, ziņojums, ļoti labs atcenums. Un arī visu to labāko kolēģi dzimšanas dienā pie, pie, piekrīt kolēģiem. 16. gadā digitalizācija būs viens no mūsu prioritāriem jautājumiem. Mums jāizveido kopējais tirgus. Mums ir eh, jāizmanto pilnībā šis jomas potenciāls. Nu, kolēģi un kolēģis, jūs eh, ziniet, ka mm, joprojām ir mm, daudz darābā. 44% eh, mājasemniecība joprojām nav piekļuvusi ātram internetam Eiropā. Nu, līdz ar to ir nepieciešams krietni vēl piestrādā pie infrastruktūras un tā tālāk. Tikai 14% no MVU veicēja pirkums internetā, jo joprojām ir kaut kādas barjeras un, un šķēršļi tirgu, tā kā tas ir jau jārisina ģeobloķēšana viens jautājums, tāpat arī nodokļu nesaskaņotība. Mums ir nepieciešams, jo sevišķi runa par PBN, kas tiek piemēroti maksājumi internetā arī ir jā, jāregulē, ir varbūt jāatvieglo režīms un jāpiestrādā noteikti pie attiecīgās direktīvas par PBN tieši saistas maksājumiem. Un vēl ir nepieciešama tāda kā ekosistēma startupiem un, un arī kapitāla piekļuvei. TRT konference nesen ir notikusi, tā ir viena no tādām lielām svarīgām starptautiskām konferencēm, kur runa par tendencēm digitālajā jomā un tā tālāk. Nu, jāpaturprātā, kas tur uh, tika izspriests, kas, kas, tur, kas tur notiek. Jauniešiem jādod uh, radošas iespējas, lai viņi varētu savu potenciālu izmantot Eiropā un lai viņi neizceļotu uz ASV. Paldies! Paldies, Nībērs kundzei. Tālāk vārds Tojas kundzei. Paldies priekšētāji. Manuprāt, digitālā vienotā tirgus attīstība ir ļoti nepieciešama ņemot uh, vērā arī to, cik uh, daudz tas var palīdzēt citās jomās. Ir jāpanāk, ka telekomunikācija integrētais tirgus darbotos, un uh, mēs ar nepacietību gaidam jauno Uh, ietvaru telekomunikācijām, un es ceru, ka komisārs kundze nepalaidīs gariem šo iespēju, lai pārliecinātos, ka telekomunikāciju regulējuma saturs ir atbilstošs. Pirmkārt, uh, jāpārskat vairumtirdzniecības tirgus. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim risināt viesabanēšanas jautājumu, tā kā ir bloķējošais mazākums. Tas viss e, ir atkarīgs no veiksmīga darba šajā ziņā. Vēlos uzsvērt arī to, cik nozīmīgs ir vienotais digitālais e, tirgus ražošanas nozarei. Ir ļoti daudzas lietas, e, kas ražošanai no digitālā tirgus ir iegūstamas. Paldies, Paunovs kundze, lūdzu. Paldies priekšētāji, mēs esam ieguldījuši ļoti daudz laika šī darbā. Laika nebija daudz, bet eh, parlaments ir pierādījis savu politisko gribu eh, izveidot vienotu digitālu tirgu Eiropā. Tas ir viens no Eiropas Savienības ambiciozākajiem projektiem. Diemžēl šis ziņojums nav pietiekami ambiciozs un tomēr tas nodrošina labu pamatu darbam nākotnē virzoties uz Eiropas komisijas digitālo stratēģiju. Svarīgi ir integrēt uh, tiešsaistes un bezsaistes tirgus un nodrošināt aizsardzību patērētājiem, lai tā būtu vienādi neatkarīgi, vai viņi iegādājas preci tiešsaistē vai tradicionālā veikalā. Uh, Diemžēl šīs lietas nav iekļautas komisijas pirmajā likumdošanas priekšlikumā. Tas ievērojami uzlabotu uzticību uh, tirzniecībai tiešsaistē un uzticību uh, digitālajai tirgumu kopumā. Tas veicinātu arī e-pārvaldību, e-veselības aprūpi un citas uh, novatoriskas darbības digitālajā vidē ir jābūt uh, skaidrai virzībai uz digitālo tirgu un jāuzlabo uzticība tam, jo tas ir nepieciešams ekonomiskajai izaugsmai, konkurētspējīgākai Eiropai. Tas ir svarīgi jauniešiem, lai viņi varētu arī darboties pasaules tirgu. Un paldies kolēģiem, kas darbojās attiecīgajā komitejā un, protams, visiem referentiem. Paldies, Pānovs kundze. Kosta kungs, lūdzu. Paldies, priekšētāji. Ir ļoti svarīgi, lai būtu stratēģija par digitālo vienoto tirgu, un tādēļ paldies um, komisijai, un paldies arī Kalas kundzei un Gebhard kundzei. Labi pakalpojumi ir nepieciešami, bet ir nepieciešams domāt arī par apmācību un to, kā tiek veidots radošs saturs svarīgi ir pārskatīt uh, autortiesību jautājumu geogrāfiskā bloķējuma definīcija ir nozīmīga. Tāpat ir jāskatās uh, līdzsvaroti uz finansējumu uh, cinematogrāfiskiem projektiem. Jābūt ļoti ļoti piesardzīgiem skatoties uz atšķirībām starp dažādām platformām, jānodrošina lietotāju saskarnes, kas darbojas attiecīgo direktīvu ietvarā, un lai kultūras daudzveidība Eiropā tiktu saglabāta. Paldies, Kostis kundzei. Kaļu kundze, lūdzu. Paldies, priekšētāji, cienījamie kolēģi. Ir pilnīgi skaidrs, ka elektroniskās saziņas un internets straujā attīstība ir mainījusi mūsu apkārtējo pasauli. Tas maina arī to, kā darbojas ekonomika, kā mēs iegādājamies preces, un mums ir jāiet līdzi šai attīstībai. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība ietu līdzi tirgus digitalizācijai, ņemot vērā visas iespējas, ko tas nodrošina uzņēmumiem, arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, un arī ņemot vērā iegūmus, kādi ir patērētājiem. Paldies komisijai! ka tā ir nākus klajā ar stratēģiju digitālajiem vienotajiem tirgum kopumā. Tā ir laba stratēģija, bet tā vēl ir jāpieslīpē, ir jāmazina digitālā tirgus uh, juridiskā sadrumstalotība, jāpārliecinās, ka priekšlikumi tiek īstenoti, uh, saskaņoti. Pretējā gadījumā man ir bāžas par to, ka mēs tikai izšķiedīsim laiku Decembrī izskanēja ļoti liederīgi priekšlikumi par digitālā satura un preču pārdošanu tiešsaistē pārobežu režīmā. Es uzskatu, ka šī ziņā darbs ir jāturpina, īpaši jāpievēršas datu pārnesamībai, drošībai tiešsaistē un personas datu apstrādei. Digitālais vienotais tirgus, kas nesargā pilsoņus, būs vienkārši izgāzies e, eksperiments. Paldies, Kalju kungs. Ufskalu kundze, vienu minūtu lūdzu. Tak, herr talman, som flera talare redan på. Paldies, priekšsētāji. Tāpat kā daudz citi runātāji, es arī uzskatu, ka digitālā revolūcija ir fakts, tas pat maina to, kā mēs patērējam preces, kā mēs strādājam, tas maina mūsu dzīvesveidu un komisijas paziņojums koncentrējas uz uh, patērētājiem, kas uh, izmanto ceļošanas pakalpojumus. Bet mums jāskatās arī uz to, vai uh, darba spēka tirgus tiek izmantot šajā kontekstā. Ir gan iespējas, gan izaicinājumi šajā sakarā. Robežas starp darba devēju un darba ņēmēju kļūst izplūduši, un tas, kā uh, darba tiesības tiek piemērotas šajā kontekstā, uh, arī ir sarežģīti. Tas rada arī citus apsvērumus attiecībā uz fizisko un garīgo veselību darba vietā. Elastīgi darba apstākļi, protams, ir labi, bet mēs nevaram pieņemt tendenci, kad ir lielāka e, elastība pateicoties digitalizācijai, bet vienlaicīgi e, tas mazina cilvēku iespējas strādāt. Paldies, Ulsko kungcei, Kelī kungs. Paldies. Nav šaubu par to, ka šajā tirgu ir liels, milzīgs potenciāls. Digitālais sektors mūsu dzīvēs ir iemantojis ar lielāku lomu. To nevajadzētu ignorēt. 23 gadu pagājuši kopš izveidot Amazonas kompāniju, um, 10 gadu kopš um, Google un Facebook darbojas, un uh, ir pēdējais laiks pabeigt kopējo digitālo tirgu. Esam krietni atpalikuši no ASV, no Āzijas, bet, nu, labāk vēlāk nekā nekad, protams. Svarīgākais tās, lai mēs to darītu adekvāti, pareizi, bet uh, arī tiešām uh, pamatot un loģiski. Nevajadzētu pieļaut to, ka tirgu turpinās uh, nepieņemama prakse, ģeoloģiskais bloķēšanas jautājums, piemēram, nu, tas krietni draucē mūsu attīstību. Tāpat arī jāved mums līdzi patērētāji. Tāpēc nepieciešama patērētāju aizsardzības jautājuma risināšana pats piedalījos trialogos un sarunās par šo jautājumu, ir jāiegūst patērētāju uzticība, ka viņu dati ir drošībā, ka viņi tos var kontrolēt. Nu, protams, lai jaunās kompānijas, tās arī startups, varētu attīstīties un plaukt Eiropā. Pareizi sakārtojot digitālo tirgu, mēs uh, iegūsim 40 450 miljardus eiro Eiropas tautsainicībā gadu laikā. Tā ir milzīga naudas summa. Un tam ir nepieciešams, protams, piestrādāt nodrošināt to, ka mm, digitālais tirgus tiešām tiek pabeigts un lai mēs atkal kļūtu par konkurētspējīgāko eh, tautsvērnesību pasaulē. Paldies! Paldies, eh, Kalī kungs. Minūte kolēģis Dante, kolēģi Dantes rīcībā. Paldies, eh, priekšstādētāji. Digitālā revolūcija pasaulē ir mainījusi mūsu dzīves neatgriezeniski. Un tas ir jāņem vērā, protams, šajā jomā pastāv gan iespējas, gan riski. Uh, Un mūsu pašu ziņā ir eh, izspiest eh, maksimālo potenciālu no šīs jomas, kas eh, piedāvā tik bagātīgas iespējas mūsu pilsoņiem, patērētājiem, tautsēmniecībai. Mūsu ikdienas dzīve ir pārbagāta ar dažādām iespējām, izgudrojumiem, tas atstājas ietekmi arī uz mūsu sociālo struktūru. Domājot par digitālo jomu mums nekoties nāk prātā silikonielē ASV un nevis kādu vietu Eiropā. Nu, žēl, ka tā. Tas būtu jāmaina, bet tam, protams, ir nepieciešama politiskā griba un koordinācija, lai mēs eh, spētu, tā sacīt, izgudrot eh, šo jomu no jauna Eiropā, lai mēs varētu atkal griezties pie ekscelences un augstākās konkurētspējas. Protams, ievērojot mūsu pamatvērtības un nesiedojot eh, dažādu darbu kvalitāti. Mums nepieciešams atgūt zaudēto laiku, pārāk ilgi esam um, velkušies uh, iepakaļ un nepieciešams to mainīt. Paldies, uh, Dantie kungs. Gal, gala pēlces kundze jums minūti jūsu rīcībā. Paldies priekšstādātājiem. Vēlos uzteikt uh, referentus par sakmīgo darbu. Un vēlos Abilīnai novēlēt nu, nu, arī laimīgu dzimšanas dienu, tāpat kā cieti kolēģi. Ļoti piemērots brīdis. Tiešām eh, atzinums ir teicams, jo man ir ārkārtīgi svarīgi. Bija nu referenti tādēļ, eh, varbūt eh, neansēm nepieskāršos, ja vienīgi izņemot nodokļu jautājumu, kas man personīgi šķiet ārkārtīgi svarīgs. Pasaule mums aizskrējusi garām daudzās jomās, arī šeit. Tātad um, nodokļu regulējums digitālajā jomā ir tāls no optimālā. Atcīm, ka mums jūs ņemties aktīvāku lomu lai nodrošinātu gan vienlaicīgas spēles apstākļus jomas dalībniekiem, gan arī aizsardzību patērētājiem. E-komercijā nodokļu jautājumi nebūtu nav sakārtoti un, un unificēti, te būtu tiešām jāpiestrādā mums visiem, visām dalību valstīm un tā. Pat labāk šajā jomā ir daudz par daudz birokrātijas. Tā krietni jāmazina, tas palīdzēs mm, pilsoņiem, palīdzēs uzņēmējiem, sevišķi MVU. Un līdz ar to jānodrošina, lai digitālā stratēģija iet roku rokā ar nodokļu stratēģiju. Paldies! Rozēra kundzei viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties referentēm, it īpaši Evelīnai, tādēļ, ka tā ir viņas dzimšanas diena, bet arī tādēļ, ka mums ir bijusi ļoti uh, Uh, kvalitatīvu viedokļu apmaiņu darbā pie šā ziņojuma. Es gribētu pievērsties it īpaši kultūras jautājumam, kas ir būtisks Eiropas Savienībai. Ir uh, tiešām ļoti uh, liela vilšanās, ka nevaram izmantot kultūru visur, kur mēs vēlamies, un par brīvu bet ir arī jāpadomā par to, kāda mūs, kādas sekas būs mūsu izvēlei. E, ja nebūs e, šī teritoriālā principa, tad, teiksim, mākslinieks nesaņems atlīdzību par savu darbu, pat ja e, skatītājiem tas patiks un mums ir jāizvēlas starp uh, rad, radošu šo personību tiesībām un, teiksim, eh, jauno internetu lietotāju tiesībām. Un mums ir jāizdara izvēle. Paldies. Paldies, Rūzienī kundzei. Viena minūte Klūnas kundzes rīcībā. Paldies, priekšstētā arī uzstājos, kā ēnu referenti no Transporta un Turismu komitejas. Digitalizācija sadarbspēja, inteliģents transporta sistēmas, Tās ir, tās ir cik atslēgas efektīvai un labai transporta sistēmai. Tā nāks par labu gan patērētājiem, pasažieriem, uzņēmējiem, lai būtu MVU, jaunie uzņēmumi, tās, kas ir startup, lielas kompānijas vai uzņēmumi, kas pārvieto preces un pakalpojumus Eiropā. Digitalizācija var palīdzēt uzlabot pastāvušās jaudas, padarīt šos uzņēmumus efektīvākus un, un uh, prasmīgākus, kā arī var palīdzēt izveidot jaunas darba vietas. Tas ir svarīgi, lai tiktu gaļā, galā ar dažādiem izaicinājumiem, jāsamazina noteikti birokrātija, sevišķi loģistikas jomā strādājošiem. Nepieciešama e-muita, lai izvairītos no tā, ka smagot mašīnu vadītājiem nāks aizpildīt eh, papīrus pēc papīra, dažādas eh, muitas veidlapas un tā tālāk. Tas ir um, gan eh, apgrūtinoši, gan arī laikietilpīgi. Tas uh, samazina mūsu konkurētspēju un uh, samazina arī mūsu potenciālu jaunu darbvietu radīšanai. Lai turisma jomā jāpanāk uh, labāks regulējums, uh, lai, lai nos varētu attīstīties. Paldies! Jākonsārī kundzei vienu minūti. Paldies, uh, priekšstādētāji! Paldies kolēģiem. Es domāju, ka referenti teicami pastrādājuši. Un atcerums ir labs. Ar nepacietību gaidīšu, ko komisijas acīs par šeit izskanējušo par dažiem komentāriem, ko kolēģi pauda, ir nepieciešama um, turpmākā šīs jums attīstība, jāinvestē pētījumos, zinātnē, lai digitālā joma atstāja to labāku un optimālāku, pozitīvāku ietekmu uz kultūru, izglītību, zinātni un tā tālāk. Tādā mēs varētu izvairīties no nevēlamām blaknēm, kas arī var rasties digitālās ekonomikas eh, neoptimālas izmantošanas eh, rezultātā, teiksim jānosaka tehniskie standarti, jo sevišķi, kas attiecas uz, uz datu uzglabāšanu un izmantošanu, jo sevišķi, kas attiecas uz metadatiem un, un um, dažādiem citiem tehniskiem standartiem. Pie tā ir jāpiestrādā. Ir ja nepieciešams uzlabot arī patērētāju uzticēšanos šai jomai, pretējā gadījumā šis potenciāls pilnībā īstenos netiks. Paldies! Paldies, uh, Jākonsāri kundze! Korāts eh, Bildes kundze, jums arī viena minūte jūsu rīcībā. Paldies priekšstādā, lai mm, pabeigt, pabeidzot eh, vienotā tirgus izveidi, mēs eh, sekmēsim jaunu darba vietu izveidi. Ir nepieciešams atvērts globāls brīvs internets. Mums ir nepieciešams sekmēt uzticēšanos, jā, jānojauc digitālās barjeras, dažādas robežas. Patērētājiem nav divreiz jāmaksā par vienu to pašu pakalpojumu, atkarībā no tā, kur viņi dzīvo Eiropā. Un mūsu uzņēmējiem nav jātiek galā ar 28 dažādiem regulējumiem. Ir ja nepieciešams viens vienots digitālais tirgus. Atbalstu šo atcenumu, te ir runa par protekcionismu um, izskaušanu. Eiropa kļūst konkurētspējīgāka um, pateicoties modernam un vienkāršam risinājumam, nevis uh, pateicoties uh, protekcionismam. Mums ir nepieciešams inovācijas. Mums uh, ir nepieciešama caurskatāma ekonomika, nevis ēna ekonomika. Un brīva datu aprite ir tikpat svarīga kā citas pamatbrīvības. Tie pašiem noteikumiem jātiec gan uz tiešsaisti, gan uz tradicionāliem prasām normām. Nu, nepieciešams izvēlēties juridiskā vakuuma, un tāpēc jārisina šis drošo nodokļu oāžu jautājums. Paldies! Suriņu kungs, lūdzu. Vienu minūtu jūsu rīcībā. Priekšstādātāja, komisāra kungs, kolēģi. Eiropas eh, Savienība um, turpina strādāt pie vienotā tirgus izveides, eh, kas atbilstu digitāliem izaicinājumiem. Bet mums nepieciešams domāt arī par Eiropas digitālo identitāti, kas, eh, kuras pamatā būtu mūsu pamatvērtības vārda brīvība, brīvā preču un pakalpojumu aprite, nediskriminācija, ne, nepieciešams personu datu efektīvs aizsargājuma modelis. Uh, Te ir runa par Eiropas mantojumu, par mūsu kopējo mantojumu, kas jāpārnes digitālajā kontekstā, digitālajā ērā. Mēs esam uz pareizā ceļa, bet jāturpina strādāt. Paldies referentiem, vēlos uzteikt viņu darbu. Digitālās preces un pakalpojumi ir nākotne. Tā mēs radīsim jaunas darba vietas, jaunas iespējas. Tāpat arī uh, jāturpina motivēt cilvēku pārkvalificēties eh, digitālajiem laikmetam, lai viņu spējas aktīvāk varētu tikt izmantotas jaunajā kontekstā. Ir nepieciešams mobilizēt visus eh, centienus eh, kopējā tirgus izveidē. Paldies! Paldies, Zuriņo kungs! Nu, tagad brīvais mikrofons. Aptuveni 20 kolēģi ir pieteikušies, tā skaitā arī rakstiski kolēģi, kas eh, varbūt nav varējuši piedalīties debatēs, nu, tad seši kolēģi izteiksies motiski. Un šeit piesaukšu tos, kas nav piedalījušies citās debatēs, lai viņiem būtu tātad iespēja pilnvērtīgi izmantot šo laiku. Šoitrovs kundze pirmā. Děkuji, vážený pane místo. Paldies, eh, priekšstādātāji. Kolēģi, Digitālais tirgus, kā nereiz vien te izskanēja, sniedz eh, mums eh, lieliskas iespējas attīstīt eh, dažādas pakalpojumus, uzņēmēju darbību un tā tālāk. Potenciāls ir milzīgs. Komisijai jāveido likumdošanas satvers, satvers, kas arī tiek ierosināts šajā ziņojumā. Šeit figurē vairākas svarīgas prioritātes, pieminēšu divas no tām. Protams, esmu gandarīta, ka komisija ir koncentrējusies uz uh, intelektuālo īpašumu tiesību jautājumu, uz autora tiesību sakārtošanu šajā jomā. Mums eh, jādomā arī par patērētāju tiesībām, bet eh, patērētājiem ir tiesības uz kvalitīvu produkciju, un bez autortiesību efektīvas aizsardzības tas nenotiks. Tālāk bērnu tiesību aizsardzība. Internets, eh, protams, paver milzīgas iespējas, bet vienlaiks arī sastāv zināms riskus, un tādēļ bērnu tiesību aizsardzība, viņu aizsardzība no ļaunprātīgas izmantošanas uh, internetu vidē ir uh, milzīgs svarīgs pasākums. Paldies! Uh, Blanko Lopes skundze nākamā. Blanko Lopes kungs, atvainojamies. Jā, paldies priekšsādētāji. Eiropas digitalizācija ir mūsu visu interesēs. Debatēs izskanēja daudz vērtīgu domu. Mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošās iespējas jānovērš ģeoloģiskā bloķēšana, jānodrošina brīvu pakalpojumu apriti, līdzīgi kā tās bija viesu abonēšanas eh, jautājumā. Mums ir jāpāriet eh, pie eh, lietu interneta koncepta iedzīvināšanas, pie interneta 4.0 koncepta īstenošanas. Nepieciešams, nu, tātad ieviest pilnvērtīgu digitalizāciju, jāpanāk, lai digitalizācija um, tiktu pilnvērtīgāk izmantot kultūras nozare. Ir milzīgs iespējas, bet tās visas ir pilnvērtīgāk izmanto. Paldies, Blanko Lopes kungam. Tālāk eh, Tomašičs kundzei vārds. Pateicos eh, priekšstādātāji. Arī es uzskatu, ka digitālās jomas eh, potenciāls ir milzīgs. Tas nebūtu vēl nav izmantots pilnībā. Tas pavēl darba vietām un attīstībai. Tiešām jomas potenciāls ir milzīgs. Uh, Ir eh, nepieciešams papildus investīcijas, protams, lai sasniegtu mērķus, bet nešaubos, ka um, šo mērķi mēs sasniegsim jau sevišķi, ja politiķi būs mūsu pusē, viņi sapratīs, eh, ka ir ja nepieciešams sakārtot eh, tirgu no tiesiskā viedokļa, tad arī būs priekšnoteikumi izaugsmē. Vēlos pieminēt, tomēr arī noziedzību, tātad digitālajie noziegumi, plauks un zeļi, piemēram, dažādu produktu tiešsaistes pārdošana, kontrabandas produktu pārdošana, narkotikas un tā tālāk. Uh, tas viss tiek izmantots noziedzīgo nu, grupējumu terorismu interesēs, tas kļūs aizvien izplatītāks, un par, par to arī jādomā. Veidojot eh, digitālu kopējo tirgu, jāpanāk, lai noziedzība tātad arī efektīvi tiktu apkarota ar attiecīgiem risinājumiem, kas būtu piemērot digitālajai jomai. Bet, protams, jāuzmanās, lai mēs eh, neierobežotu likuma paklausīgo pilsoņu eh, likumīgās intereses. Paldies! Propis nu, kungs! Ropes kungs. Paldies, eh, priekšstādātāji, kolēģi. Eiropas eh, parlamentā eh, atzinumā ir daudz vērtīgu domu. Un ir runa par jaunām darba vietām, par tiesniecības iespēju uzlabošanu, par nodokļu sakārtošanu. Visi šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi, bet vēlos pievērst jūs uzmanību tām, kas nav iekļuvuši šajā dokumentā. Proti digitalizācijas risks un negatīvā ietekme, tātad negatīvās blaknes. Proti vietējo tirgu nonivelēšana, kvalitātes nonivelēšana, ja mēs koncentrējamies tikai uz tātad. Mm, PVN un, un, un, un, un pēļņu, tad no tā cietīs um, dažādas mūsu dzīves eh, kultūras un citas dzīves jomas. Domājot par digitālo stratēģiju, mums jādomā arī par eh, ne tikai par stimuliem, lai stimulējot cilvēkus iegādāties preces un produktus tiešsaistē, bet jādomā arī par to, kāds ietekmēs vietējos tirgotājs. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege Rope. Es folgt Herr Kollege Schogo. Paldies, Ropes kungs. Šogo eh, kungs. Paldies! Um, segmentēts tirgus un piekļuva digitāliem pakalpojumiem precēm spilgti uzrāda to, cik tālu mēs esam no kopējā digitālā tirgus, kas būtu atbilstoši 21. gadsimta prasībām. Tirgu plaukstunas arī selektīvas prakses, nepamatot ģeogrāfiskā bloķēšana, ģeogrāfiskā bloķēšana, kā arī diskriminācija, kas plāstās uz IP adresēm. Un tas krietni kropļo konkurenci. Tā rezultātā Eiropas patērētāji joprojām nespēja iegādāties digitālo saturu, ko, kas ir pieejams viņu kaimiņiem. Un bieži viņi nevar um, likumīgi izmantot saturu, kas iegādāts vienā valstī un pārceļot uz citu valsti. Esmu gandarīts, ka atzinumā ņems vērā tas, ka līdz tekus ekonomiskiem ieguvumiem jādomā arī par, par citām lietām, par tirgus atvēršanu, par multilingvālas Eiropas uh, stimulēšanu, par kultūras uzplaukumu. Un es sevišķi par minoritātēm jādomā. Minoritāšu izdzīvošana bieži vien ir uh, atkarīga no kaut kādos preču iegādes kaimiņu valstīs. Paldies! Paldies, uh, un noslēgumā vārds Grapīnī kundzei. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs. Vispirms es vēlos uh, uzteikt Eh, ziņojuma autores un visus tos, kas piedalījušies darbā pie šā ziņojuma. Tas, kas asniegt, iesniegt 2000 grozījumu, liecina tiešām, ka interese bija liela. Uh, ir ļoti svarīgs, uh, svarīgi harmonizēt likumdošanu šajā jomā patērētā interesēs. Ja likumdošanas akti ir slikti, tad tie bloķē attīstību. Protams, daudz kas vēl ir darāms, komisāra kungs. Eh, ir milzīgs izaugsmes potenciāls eh, šajā jomā eh, un tāpat laikā ir jāsas jāsaskaņo šī tirgus attīstība un patērētāju tiesību aizsardzība. Ir lielas atšķirības uh, starp dažādiem reģioniem Eiropas Savienībā, bet ir nepieciešams īstenot harmonizāciju šai jomā, un es balstošu par šo ziņojumu. Paldies, Grapīnī kundze. Līdz ar to esam noslēguši debates par šo jautājumu, un uh, tagad vārds. Uh, komisāru kungam. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Vēlos pateikties visiem par šīm ļoti auglīgajām debatēm mēs esam izveidojuši Eiropā uh, vienoto tirgu fiziskā izpratnē, esam likvidējuši barjeras, bet digitālais vienotais tirgus joprojām nepastāv. Tā kā mūsu ekonomika ar katru dienu kļūst ar vien digitālāka, mēs varam konstatēt, ka šie šķēršļi atkal rodas no jauna un tie kļūst ar katru dienu ar vien augstāki un tādēļ ir jārīkojas steidzami. To apzinās gan Eiropas parlaments, gan Eiropas komisija. Esam sagatavojuši divus uh, priekšlikumus, to iesniedzām pagājušajā decembrī, lai nodrošinātu uh, piekļuvi digitālam uh, saturam mūsu pilsoņiem. Otrais priekšlikums bija par digitāliem līguma uh, noteikumiem. Tā vietā, lai mums būtu 56 uh, uh, noteikumu kopumi, mēs piedāvājam divus uh, kopumus uh, tiešsaistes uh, pārdošana attiecībā uz fiziskām precēm un tiešsaistes pārdošana attiecībā uz digitāliem pakalpojumiem. Es ceru, ka martā uh, mēs uh, varēsim uh, iesniegt priekšlikumu par uh, mūsu rūpniecisko nozaras eh, pakotne attiecībā par IKT standartiem un komunikāciju. Esam arī paredzējuši sagatavot rīcības plānu. Maijā eh, priekšlikums par patērētāju aizsardzību un sadarbību šajā jomā par eh, paku piegādi un par ģeobloķēšanu. Jūnijā mēs nāksim klajā ar otro priekšlikumu par autotiesībām, lai nodrošinātu uzlabojumus pārobežu piekļavē digitālam saturam attiecībā arī uz bibliotekām, izņēmumiem, domājot par uh, invalīdu tiesībām un par uh, datu uh, ieguvi. Uh, Eh, pēc tam esam paredzējuši arī pārskatīt audio-vizuālo audio pakalpojumu direktīvu un eh, tāpat arī par uh, Uh, platformu darbību internetā un par cīņu pret nelegālu saturu. Jūnijā, jūlijā par uh, kiberdrošību, telekomunikāciju noteikumu pārskatīšanu, arī par infrastruktūru novembrī datu brīva plūsma. Uh, pārskatīta tiks Eiropas Savienības direktīva par privātumu un PVN un ceru, ka decembrī vairāk jaunu priekšlikumu nebūs par šo uh, stratēģiju. Tā kā mūs sagaida tiešām ļoti auglīga sadarbība, veidojot vienotu uh, digitālo tirgu Eiropā. Paldies! Paldies komisāram Ancipam! Un tagad vārds noslēgumā abām referentēm. Vispirms Kaulas kundze. Paldies! Priekšsādētāji pateicos visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tik daudzas parlamenta komitejas piedalījās darbā pie šā ziņojuma, sniedzot savus atzinumus, ka ļoti daudzi deputāti pauda savu viedokli un bāžas. Es pievērsīšos tikai dažiem jautājumiem, kas izskanēja debatēs. Pirmkārt, mums visiem jāsaprot, ka internets nav tāds milzīgs uh, iepirkumu centrs. Tam ir dažādi līmeņi, gan kultūras daudzveidība, inovācniecība, arī e-komercija ir būtisks, būtisks aspekts, bet tas nav vienīgais aspekts. Daži sūdzas par to, kā atsevišķi temati nav guvuši pietiekamu ievērību šai ziņojumā Mums svarīgākais šajā ziņojumā bija panākt līdzsvaru, uh, runāt par visiem tematiem. Tāpat izskanēja bažas par to, vai tiek ievērots princips uh, datu aizsardzībā par uh, šo vienreizējo pieeju, par to, ka uh, Eh, šie vai dati tiek glabāti vienā lielā datu bāzē vai vairākās mazās savstarpēji saistītās datu bāzēs. Un uh, digitālajā laikmetā katrs pats uh, ir atbildīgs par saviem datiem sasziņā ar uh, pārvaldes iestādēm. Un pilsonim ir jāatrodas arī sistēmas centrā un jāspēj visu kontrolēt. Eh, šī ekonomika maina arī nodarbinātības noteikumus, bet mums ir jāskatās arī uz pozitīvajiem aspektiem. Cilvēki kļūst autonomāki, viņi strādā savā labā, nav vairs nevienam pakļauti, un arī šie pozitīvie aspekti mums ir jāizmanto. Paldies, un es uh, arī eh, gaidu turpmāk veiksmīgu sadarbību. Paldies, Kalas kundze. Uh, Un tagad vārds uh, Gebhards kundzei. Paldies priekšsādātāji. Pateicos par apsveikumiem, ko jūs man izteicāt. Un es uh, domāju, ka tas ir tikai darba sākums veidojot uh, vienoto digitālo tirgu. Es pateicos Eiropas komisijai par informāciju par turpmākajiem uh, soļiem uh, šajā ceļā. Godātie kolēģi, Mums vienmēr ir jāpatur prātā tas, ka mēs nevēlamies veidot vienoto digitālo tirgu kā pašmērķi, bet ka mēs to veidojam cilvēku pilsoņu interesēs Uh, gan domājot par radošām personībām, gan par patērētājiem, gan par darba ņēmējiem vai arī pakalpojumu sniedzējiem. Un tas mums vienmēr jāpatur prātā, lai rastu optimālāko, labāko risinājumu, lai gūtu panākumus un lai mēs spētu konkurēt pasaules tirgu arī šajā digitālajā jomā. Un lai nodrošinātu veiksmīgu, labvēlīgu ekonomikas izaugsmu, lai radītu jaunas darba vietas Eiropas Savienībā. Tas mums būtu jāpanāk, jāsasniedz. Un tādēļ mums ir jābūt uh, uh ar tādu vērienīgāku skatījumu vēl nekā Eiropas komisijai un mums kopīgiem spēkiem ir jāstrādā, lai šo mērķi sasniegtu. Un noslēgumā es gribētu teikt vēl vienu komentāru. Uh, Trošinskas kundze norādījusi to, ka ir iesniegti tik daudzi grozījumi gan komitejās, gan plenārsēdēs, bet strādājot pie ziņojuma jūs nepārādījāt bijāt klāt, nepiedalījāties nevienā no sēdēm, un es negribētu pieļaut, ka šeit rodas tāds maldīgs iespējas, ka tie, kas it kā uh, tagad lielās, ka ir strādājuši, ka patiesībā šie cilvēki nemaz nav tik aktīvi strādājuši. Paldies uh, eh, Gebhārdas kundzei. Līdz ar to esam beiguši debatas par šo jautājumu.